So, guten Morgen zusammen, herzlich willkommen. Labrīt, dārgie kolēģi! Es jūs sirsnīgi sveicu šodienas komitejas sēdē. Mēs gribam saulēcīgi sākt, jo darba programma ir ļoti intensīva no rīta un ir iespējami grozījumi 20. 21. punkts. Varbūt, ka šodien pēcpusdienā to varēsim jau izskatīt. Tas ir tādēļ, ka. Uh, Ja mēs varēsim ātrāk pabeigt balsojumus, tad ja mēs jau varēsim 20. un 21. punktu izskatīt pēcpusdienā. Priekšstādātāji paziņojumi. Tulkojums ir pieejams visās pieteiktajās valodās. Horvātu, maltiešu un igauņu valodā tulkojums netiek sniegts. Un mēs mēģināsim. Nu, uh, mēģināsim šajā komitejas sēdē darīt sekojošo. Mēs jau sākām ar papīra ietaupījumu ar to, ka mēs grozījums vēlreiz nedrukājam a, visu. Un tad piecus līdz desmit a, a, krāvums papīra nonāk vienkārši uh, uh, papīra pārstrādāšanā, un mēs uh, tikai uh, deputātiem izdalīsim šos dokumentus, un uh, apmeklētāji var vai nu paši izdrukāt dokumentus, vai arī elektroniski tajos uh, ieskatīties caur iekšējo tīklu. Tas nozīmē, ka mēs vēlamies 50% papīra ietaupīt, kas nozīmē 80 tūkstoši papīra lapas apdrukātas no abām pusēm. Un es domāju, ka tas tiešām ir ļoti nozīmīgi, un mēs varam sniegt šo labo piemēru, un parlaments varētu sekot mūsu, piemēram, kopumā, ja mūsu šis mēģinājums būs veiksmīgs. Nu, un tagad, ja vēlas kāds uzstāties, Bokrošs kungs, lūdzu. Fully... Tikai vienā vārdā izteikšos. Es pilnīgi piekrītu tam, ka taupā papīru, taču tad, kad es pieprasu uh, tekstu angliski, tad, uh, tad es negribētu saņemt to ungāris. Tad lūdzu nodrošiniet to, ko es saņemu, to, ko es pieprasīju. Paldies. Nu, parasti jūs saņemat dokumentus jūsu dzimtajā valodā, bet paldies par šo norādi mēs, protams, šo īpašo vēlmi e, ievērosim. Jā, labi. Tad trešais darba kārtības punkts - viedokļa apmaiņa ar e, Eiropas zāļu aģentūras EMA izpildu direktoru Gvido Rāsī. Es e, sirsnīgi jūs sveicu parlamentā. Esmu iepriecināts par viedokļa apmaiņu. Mums bija diskusijas par aģentūrām. Un var teikt, ka šī komiteja ir uh, ļoti lepna par to, ka mums ir mūsu aģentūras, jo aģentūras veic ļoti labu darbu. Mēs ļoti uzmanīgi un kritiski sekojam mm, paveiktajam, arī attiecībā uz uh, diskusijām par interešu konfliktiem. Emā ir būtiski uzlabojumi un uh, izmantosim efektīvi mūsu laiku. Tādēļ dodu jums uzreiz vārdu un ar nepacietību gaidam jūsu stāstīto lūdzu. Thank you. Paldies. Priekšstādātāja kungs, godātie deputāti. Paldies, ka aicinājāt mani uz šo manu pirmo viedokļu apmaiņu jūsu komitejā. Es gribētu izmantot šo laiku, lai komentētu farmakoviģilānces tiesību aktu īstenošanu. Un gribu arī sniegt pārdomas par manu pirmo gandrīz jau apritējušo darba gadu. Tas liecina par to, ka ir nepieciešams mainīt, mainīties. Vispirms gribu atzīt, ka daudz no jums ir snieguši personīgu ieguldījumu, panākot, ka tiesība tiek īstenot. Arī grib norādīt, ka aģentūras eksperti un personāls ir strādājuši ļoti centīgi pāri par gada garumā, lai veiksmīgi īstenotu šos tiesību aktus. Farmakoviģilances tiesību akti stājās spēkā tikai pirms trījiem mēnešiem, 2012. gada jūlijas sākumā. Un jaunā farmakovigilants risku izvērtējuma komiteja, ko sauc PRAK, ir mūsu septītā zinātniskā komiteja. Tā ir sanākusi kopā līdz šim tikai trīs reizes, taču strādā ļoti nopietni. Jūs um, likumlēmēji arī esat īstenojuši savu lomu, un tagad mūsu uzdevums ir izpildīt mūsu uzdevumu. Taču šī uzdevuma sarežģītība un visatvarošā nozīme ir tāda, ka nedrīkst to vērtēt pārāk zemu. Mēs zinām, ka nevienas zāles nekad nav bez riska, un tikai reāls zāles izmantošanas, eh, reāla zāles izmantošana praksē pierādīs, kādi ir riski. Taču tagad, pateicoties šim jaunajam eh, inovatīvā, novatoriskam instrumentam, tiesību aktiem ir iespējams novērst iespējamos riskus. Taču man jāsaka, mums ir ļoti maz pieredzes eh, risinot jautājums ar. Uh, paziņošanu ar tādām lietām kā tiešo pacientu paziņojumu, uzņēmumu ziņojumiem, eh, veselības aprūpē strādošu profesionāļu sniegtiem ziņojumu, un turklāt šie ziņojumi ienāk no 27 valstīm, pavisam drīz jau no 28 dalībvalstīm. Līdz ar to gaidas ir ļoti lielas. Tomēr es uzskatu, ka mums ir jāsargās nepārspīlēt eh, iespējamo programmu nozīmi. Un no otras puses arī mēs nedrīkstam krist otrā galējībā un eh, neustvert nopietni eh, iesūtīto brīdinājumu. Tagad es gribu jums pastāstīt dažas no savām pārdomām. Kad šajā komitejā pagājušā gada jūlijā tiku apstiprināts savā amatā. Sāku strādāt 2017. gada novembrī par Eiropas zāļu aģentūras izpildu direktoru. Kā jau bija gaidāms, tikos ar personāla komiteju locekļiem visiem ekspertiem, lai gūtu visaptvarošu izpratni par aģentūru, par vidi, kurā tā darbojas un kāda ir tās loma. Aģentūra esmu sastapis ļoti kompetentus, nopietnus darbiniekus, kas ir gatavi izpildīt viņam uzlikto pienākumu un stāties pretī izaicinājumiem. Tas ļauj aģentūrai mainīties laikiem līdzi un risināt sarežģītos jautājumus tajā vidē, kas pastāvīgi mainās. Aģentūras darba sarežģītība ir saistība arī ar to, ka tajā darbojas septiņas zinātniskas savstarpēji saistītas komitejas, katrai ir sava loma, taču visas strādā pie zāļu eh, darbības cikla jautājumiem. Eh, rodas jaunas terapeitiskas ārstēšanas metodes, eh, jaunas sistēmas, kas dažkārt varbūt pareizi aicinājumu mūsu pašreizējai regulējošai pieejai, izvērtējot savas. Līdz ar to vide, kurā darbojas aģentūra, turpinās mainīties arī nākotnē, iespējams pat eh, vairāk nekā tas ir gaidāms. Tāpēc mums pastāvīgi jāgatavojas turpmākajam reorganizēšanās procesam. Gribu paust pārliecību, ka tas būs iespējams pateicoties reputācijai un uzticēšanās līmenim. Uzticēšanās mums ir atkarīga no nopietna darba, no mūsu lēmuma zinātniskās pamatotības un no mūsu spējas, mūsu lēmums paust tālāk, lai šo procesu padarītu pēc iespējas caurskatāmāku. Šajā ziņā es uzskatu, ka komitejas atbalsts ir bijis nepārvērtējams. Tā mums pastāvīgi ir iedrošinājusi mūsu zinātniskos lēmumus mums pieņemt nopietnāk, konsekventāk, un arī aģentūra, uzticēšanās līmenis aģentūrai un tās reputācija ir arvien pieaugušas. Nobeigumā gribu sacīt, ka aģentūra ar vīnu augstu vērtējusi šos principus 500 miljonu iedzīvotāju labad, vairot savu uzticēšanās līmeni. Vēlos pateikties um, parlamentu pārstāvjiem, Memerkungam, Mistikonu kungam, aģentūras izpildvaldē Viņi ir svarīgi saiknes starp aģentūru un komiteju, un paldies, ka arī viņi darbojas mūsu aģentūrā. Kopš strādāju par izpildu direktoru aģentūrā apzinos eh, jūsu atbalstu un pateicos jums par to un par konstruktīvo sadarbību un arī turpmāk ceru, ka varēšu strādāt ar jums. Lielas paldies! Lielas paldies, turpin priekšsēdētājs! Paldies, Rasīkungs. Un tagad uh, došu vārdu deputātiem. Un uh, sākumā vārds uh, kolēģei Dagmārai Rotai Bērentai, kas ir mūsu kontaktpersona sadarbībai ar EMA un kas mūs vienmēr aktīvi informē ne tikai koordinātors bet arī komiteju kopumā. Lūdzu, pirmā runātāja Dagmar Rokt Bērenta. Lielas paldies priekšsēdētājs, es sveicināts Razīkungs mūsu vidū. Sveicu arī Pino un Istiko, mūsu bijušo kolēģi, kas eh, tur um, priekšā sēž un grib atvainoties Lēmeru kunga vārdā. Viņš ir mūsu otrais eh, pārstāvis. Viņš lūdz atvainoties, viņa meita rīt eh, precēsies, un šī iemesla dēļ viņš nevar piedalīties šai sanāksmē. Esmu ļoti gandarīta par to, ka Razīkungs ir, ir mūsu viesis un arī kolēģi. Nu jau tagad otro reizi varēs izvērst diskusijas ar viņu. Pirmo reizi Razīkungu mēs redzējām mūsu komitejā, kad viņš eh, bija kandidāts uz izpildu direktora avatu. Un tagad pirmo reizi pēc 11 mēnešu apritēšanas Viņam ir iespēja pastāstīt par to, kāda ir situācija. Esmu gandarīta par vairākam liekam. Pirmkārt, ka viņš atkal uzsver to, ka farmaceitiskie produkti nav bez riska. Nav farmaceitisko produktu bez jebkāda riska. Tas mums jāpatur prātā, kad mēs apspriešam ūdens, um, ietver tiesību aktus vai citas lietas. Mēs ar vien esam nedrošās situācijā un mums ir jānodrošina pēc iespējas lielāka. Uh, drošība un farmakovigilance jātur eh, pēc iespējas augstākā līmenī. Esmu priecīga par to, ko jūs šodien pastāstījāt, man ir, ja tā varētu sacīt, divi pusi jautājumi, un es domāju, tie būs interesanti ar dažiem citiem deputātiem. Jūs pieminējāt Eiropas zāļu aģentūras sarežģīto darbu, jūs pieminējāt, piemēram, septiņas sastarpēji saistītas komitejas. Mēs zinām, ka šīs komitejas, piemēram, SM, GPF, um, kas attiec uz uh, advancētām terapijas metodēm vai uz zālēm cilvēku lietošanai Mēs e, no mūsu pieredzes, mūsu parlamentu komitejā zinām, ka šī, šīm komitejām ir tāds kā paradums kļūt par nelielām karaļvalstīm. Es atvainojos, ka es to tā saku, bet man ir tāds iespējas. Un šīm karaļvalstīm ir tendence veidot tādu savu vidi, savu neatkarīgo dzīvi, kas manā skatījumā nav īpaši pozitīvi vērtē. Es uh, gribētu, lai jūs pastāstīt par vienu lietu, ko jūs pieminējāt, kad šeit uzstāties mūsu vidū pirmo reizi, kad bijāt kandidāts izpildu direktoru amatam. Uh, Jūs stāstījāt par uh, uzlabošanas procesiem, ko varētu īstenot. Varbūt jūs varat pastāstīt par kaut ko, kas šajā jomā jau noticis 11 mēnešu laikā. Es zinu, ka tas ir ilgstošs process. Kaut ko mainīt ir tā kā izkusnāt vecu tankeru no vietas. Es saprotu, ka procesi ir izveidojušies ilgu gadu gaitā. Taču ko jūs esat darījis, lai procesu, procesu procedūras esat uzlabojuši? Uh, ko jūs varētu darīt, lai šis darbs kļūtu efektīvāk? Kā jūs esat uh, stiprinājis? mēžu tīklus, un jo īpaši mani interesē, ko jūs darāt, lai koordinātu Eiropas zāļu aģentūras struktūras labāk, lai sadarbības ar dažādām komitejām būtu veiksmīgāk. Līdz tam es lūgtu, lai jūs pastāstītu par eh, interešu konfliktu. Es zinu, ka daudz deputātu šis aspekts interesē. Uh, jau tas uh, ir jautājums, kas skar daudzas aģentūras, un mēs vēlamies gūt uh, izpratni un caurskatāmību. Varbūt jūs vēlreiz varētu pastāstīt, ko jūs varat uh, darīt, lai uh, novērst kritiku pret. Uh, jūsu aģentūra, Eiropas zāļu aģentūra. Un vēl viena lieta, ko es gribētu uzsvērt priekšstādāta kungs un rādza kungs, katrai organizācijai nepieciešama uzticēšanās. Tā arī uh, E, nepieciešama pacietība. Ne visi vienmēr ir pacietīgi, to es arī kritiski pret sevi var, par sevi varu sacīt. Tā nav mana stiprā puse. Pacietība bieži vien ir ļoti svarīga īpašība, taču es pie tās strādāju un arī citi strādā pie šīs īpašības tālākas attīstīšanas. Un es esmu pārliecināta par to, ka jūs esat uzticēšanās vērti un jums ir, mums ir jāsniedz jums atbildes, lai jūs varētu, teiksim, strādāt un e, ciešā sadarbībā ar komiteju. Jūs varat strādāt veiksmīgāk arī pagātnē. Šī sadarbība nav vienmēr bijusi veiksmīga, taču mēs ar vienu ceram uzlabot savu sadarbību un mēs ceram, ka mūsu sadarbības starp uh, jums un uh, komiteju un mums un komiteju ar vienu būs labāk. Lielas paldies! Paldies, ir pieteikušies um, daudz runātāju nolasīšu vārdus, un tad uh, noslēgsim runātāju sarakstu, jo tie, kas tagad ierodas, tie arī nedzirdēja uzrunu. Pēter Līze, Linda Makalēven, Mikolasič kungs, Kukovičs kundze, Bokrošs, Mišela Revazī, uh, Lepāšs un arī pārvaldes. Uh, pārstāvi. Tātad pirmais runātājs Peters Līze. Paldies, priekšstādātāja kungs, paldies, Rāzī kungs par uh, jūsu stāstījumu un par iespēju apmainīties viedokļiem. Un arī es gribu sveikt uh, bijušos kolēģus un pateikties par darbu. Tāpat arī Dagmarai Rotai Bērentai gribu teikt paldies mūsu kontaktpersonai. Divi punkti, par ko gribu runāt. Pirmais ir uh, caurskatāmīga pārbaužu veikšanas uh, laikā. Pagājuši vasar uh, bijām Londonā, viesojamies Ema. Uh, Runājām par to un uh, esam apmierināti redzat, ka EMA ļoti aktīvi strādā. Caurskatāmības princips tiek paplašināts. Komiteja arī ir šo jautājumu izskatījusi klīniskās pārbaudas trešajās valstīs, ir ja īpaši tur, kur uh, ienākuma līmenis ir zems, tiek veiktas, un pacienti tur dažkārt mazāk labi tiek aizsargāti un tam var būt uh, blaknes, un tās netiek tā dokumentētas, kā vajadzētu. Tas nozīmē, ka tie ir riski tiem, kas piedalās šajos izmeklējumos, un arī riski pacientiem Eiropā jūs esat uh, spēruši aktīvas soļus un gribētu zināt, cik tālu jūs esat pavirzījušies jūsu darbā. Londonā mēs uh, dzirdējām par vienu problēmu, ka uh, lielākais pieprasījums par datiem tiek iesniegts no konkurējošām firmām, nevis no neatkarīgiem zinātniekiem, bet no firmām, kurām iespējams ir tāda uh, um, darījuma interese, un Linda Makēven uh, uzdeva jautājumu, vai iespējams ir, nu, un diferencēt, ja kāds ir, teiksim, valsts interešu uh, vai drošības apsvērumu dēļ, var uzdot jautājumus, varbūt pret viņu uh, attieksmi varētu būt savādāk nekā pret firmu, kurai ir komerciāls intereses. Un otrs jautājums. Uh, savā laikā tas mani šokēja Londonā, un tas ir sekojošās par uh, jaunām terapijām Ja esmu pareizi informēts, tad ir tikai viens produkts, kas ir atļauts izmantošanai no 2007. gada. Un šai um, regulai bija jāveicina inovācija, un katru dienu, nu ne katru dienu, bet bieži saņemām vēstules no uzņēmumiem un uh, slimnīcām, kas saka, ka šis regulējums apgrūtina darbu ar pacientiem un informācijas iegūšanu. Tādēļ es labprāt gribētu zināt, uh, ko jūs varat um, darīt, vai arī ko mēs varam darīt, lai uzlabotu situāciju. Paldies, tagad Linda Makevana. Um, thank you. Paldies. Paldies, ka ieradāties pie mums šodien, Rāzīkungs. Vēlējos eh, pievērsties, eh, kom, ko minēja Dagmāras, tad attiecībām ar komisiju. Es domāju, ka tas ir svarīgi. Un es biju šokēta, tad, kad strādāju ar farmakovigilances likumdošanas izstrādi, jo komisija novērtēja eh, tātad, eh, trūkumus, un man eh, tika teikts, ka ar EMU vispār netika veikts konsultācijas par trīs jauniem komisijas ierosinājumiem. Es zinu, ka EMU un komisija ir atšķirīgas funkcijas, tomēr, manuprāt, ir svarīgi, lai tās sastrādātos sabiedrības labā. Jūs izāk nāk jocīgi, ka jūs īstenosiet likumdošanu, savukārt cilvēki, kuri tātad, to izmantos, nerunāsiet cilvēkiem, kur to īsteno. Un es tāpēc vēlos uzsvērt, ka vajadzētu konsultācijas izvērst plašākas. Un tām vajadzētu būt labākām. Attiecībā uz farmakovigilances likumdošanu tas ir ļoti labi, ka tā progresē. Es, diemžēl, nevarēju ierasties uz eh, sanāksmi Prāgā. Es eh, tajā dienā biju Londonā. Un šo sanāksmi tāpēc nācās palaist garām. Es zinu, kā vēl ir liels darbs priekšā sasībā ar farmakoviģilances eh, likumdošanu. Daļai tāpēc, ka tajā pašā laikā tika izstrādāts dokuments par informāciju pat, pacientiem. Un dažas no idejām tika iekļauts arī farmakoviģilances eh, eh, likumdošanā. Un es zinu, ka tur ir vajadzīgs papildus darbs ne tikai EMAI, bet arī nacionālajām aģentūrām. Un es vēlējos jums uzdot jautājumu par nacionālām aģentūrām, tāpēc, ka jūs teicāt, ka uh, Jūs esat satraukušies eh, par eh, to, ka eh, EMA raida signālus. Tomēr fakts ir arī tāds, ka tad, tieši Nacionālās aģentūras raidīja šādus signālus. Tas ir jādara nacionālajām iestādēm. Un es tiešām nezinu. Tātad Cik daudz jūs esat strādājuši pie tā, lai monitorētu aģentūru efektivitāti, tāpēc, ka tas, ko jūs varat izdarīt, ir atkarīgs no tā, cik labas ir nacionālās aģentūras strādājot, esot efektīvas un tā tālāk. Un tāpēc es domāju, eh, kādu īstu lomu veids EMA šajā ziņā. Un visbeidzot, attiecībā uz farmakoviģilānci vēlos teikt, ka ir jautājumi, kuri, manuprāt, eh, deputātiem būs ļoti aktuāli. Uh, mēs, mēs ļoti sekošiem diskusijām par sarakstiem, par zālēm, eh, kurām tiks paaugstināts eh, monitorings. Es zinu, ka diskusijas ir sākušās eh, Prāgā arī par šo simbolu zālēm. Un es zinu, ka ir cilvēki, kuriem šī ideja ne, nepatīk un viņi izvērš lobija aktivitātes. Tomēr es uzskatu, ka pēc mediju skandāliem, pēc visu tā, ko mēs esam redzējuši un dzirdējuši par zālēm, es ceru, jūs saprotat, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Un es eh, ceru, eh, ka šis simbols eh, laika gaitā nā, nākamgad tiks attīstīts un parādīsies uz zāļu iepakojumiem visā Eiropā. Paldies! Miko Lasič, kungs nākošais runātājs. Um. Paldies, priekšsēkungs! Paldies, ka ieradāties pie mums! Tā ir lieliska izdevība runāt ar jums, un es tiešām priecājos, ka jūs savā runā teicāt, ka tiešām vēlaties cieši sadarboties ar šo komiteju. Tā ir vadošā komiteja, komiteja attiecībā uz veselības un zāļu uh, un jautājumiem. Un es vēlos vērsties ļoti praktiskai lietai. Jūs eh, veidojat ja, jaunas komisijas, eh, situācijas eh, ēmas ietveros, un tas ir tiešām lieliski. Un līdzīgi, kā teica Dagmāra Bērens, ir nepieciešams arī zināms laiks, lai to visu izdarītu. Un mēs tiešām jums ticam, ka tas tiks darīts ļoti pacietīgā garā un nesīs vēlamos rezultātus. Tas ir svarēns, slavens princips, kuru es pilnībā varu tātad pie, pievienoties jautājums par interešu konfliktu. Dažās situācijās esmu arī to dzirdējis no dažādu valstu pārstāvjiem. Daži eksperti kuriem ir bijuši kontakti ar Eh, zāļu uzņēmumiem, farmaceitiskiem uzņēmumiem, kā piemēram eh, pētnieki, ārsti. Viņiem var netikt dota eh, pieeja vairākām komitejām EMA līdz brīdim, Un tad šis te, šie iepriekšējie kontakti ar farmaceitiskajām uh, kompānijām. iespējams eh, tikai eh, ša, studentiem, kuri tikko beiguši universitāti, nav šādu kontaktu. Un līdz ar to viņi var tikt nominēti darbam jūsu komitejās. Līdz ar to mans jautājums pavisam vienkārši. Kā jūs eh, nospriežat, kurš ir derīgs darbam komitejās un kurš nav? Un vai ir iespējams iecelt kādu, kurš netiks nodarbināts jūsu komitejās? un viņš varēs eh, sadarboties ar komiteju. Bet tomēr tas būs cilvēks, kuram jau ir eh, bijusi pieredze eh, ar um, farmācijas kompānijām. Paldies! Paldies, nākošā runātāja Kukovičs kundze. Hvala lepa, <clears throat> predsednik. In, uh, Paldies, priekšsādātāja kungs. Es uh, Sveicu arī Rāsīkungu. Jārunā par to, ka zāles tomēr ir saistīts vienmēr ar riskiem, un tādēļ arī mans pirmais uzdevums. Es domāju par uh, pacientiem ar hroniskām saslimšanām. Kā ar uh, šiem pacientiem uh, varētu darbu organizēt tā, ka uh, viņi uh, saņemtu informāciju par to, ka kāds no medikamentiem tiek aizvietots ar citu, un kā viņi varētu būt droši, ka uh, šis uh, aizvietotāja medikaments ir tikpat drošs un efektīvs, ko viņi lieto. Es domāju par caurskatāmību, par dažādu jaunu zāļu ieviešanu Un vai jūs atbalstat arī to, ka visi tie eksperti, kas novērtē zāles un kas uh, rūpēs par to, lai uh, arī visas procedūras tiktu ievērots, ja kāds medikaments kādā valstī tiek ieviests, vai šo ekspertu vārdi varētu uh, tikt publiskoti? Paldies! Paldies! Nākošais runātais Bokraškungs. Paldies, Vēžēkungs! Mūsdienās Eiropa tiek uzskatīta eh, par vienu no vismazāk eh, daudzsološajām eh, pasaules ekonomikas attīstības zonām. Tomēr attiecībā uz medicīnu un farmācijas industriju Eiropa joprojām ir spēcīgs konkurents. Un tā tiešām rada izaugsmi šajā ziņā. Mans jautājums būtu šāds, kā mēs varam izmantot šo priekšrocību? mūsu labā, arī visu pasaules labā aiz Eiropas Savienības robežām. Tad mans jautājums ir, kā jūs varētu sadarboties ar institūcijām ārpus Eiropas Savienības, lai veicinātu sasniegto un e, iet vēl tālāk, tā, tālāk e, uzlabot situāciju visā pasaulē. Paldies! Michel Rivasi. Paldies, un tagad uh, Mišela Rivasī. Paldies, priekšstādātāja kungs, un sveicu Rasī kungu šajā komitejā. Un sākumā es gribētu teikt kolēģiem, ka esmu apmierināta ar to, ka Rasīkungs apzinās to, ka a, ir a, nepieciešama lielāka caurskatāmība rīcībā, un tajā pašā laikā ir interešu konflikti. Un šeit arī ir uh, jāstrādā uzmanīgi un jāvirzās uz priekšu. Bet es uzdošu jautājumu, jo ļoti labi, eh, nu, ja runājam par um, ekspertiem, par interešu konfliktiem, bet kā šis jautājums uh, turpina attīstīties un kādas ir sankcijas, ja netiek ievērotas procedūras? Langren kunga gadījumā uh, viņš tagad ir. Uh, um, atstājis darbu. Un būtībā mēs redzam, ka ir pārkāpumi, bet pēc tam nav nekādu uh, sankciju. Tātad, ja kāds uh, uzņemas atbildību un tomēr uh, tādā jomā strādā, kur ir viņa uh, kādas uh, intereses, un uh, kā reaģē EMA, vai ir sankcijas, nu, bet sankcija praktiski nav. Tātad, uh, Vajadzētu pārliecināt cilvēkus, e, kā tad viņus var pārliecināt, ja viņi kādu laiku ir strādājuši EMA un pēc tam dodas strādāt farmaceitiskajā e, rūpniecībā. Viņus praktiski nevar pārliecināt, jo nav nekāda sankcija. Un tagad par klīniskiem izmēģinājumiem. Un internets. E, cārskatāmība ir visu datu publikācija manā izpratnē. Un pēdējais par medikamentiem. Vairāk kārt jau. Uh, Mēs esam saskārušies ar blaknēm medikamentu jautājumā un uz, uzdošu sekojuši jautājumu, kādā līmenī ir pietiekami daudz pētījumu, lai teiktu, ka uh, šis uh, medikaments ir uh, problemātisks un to vajadzētu atsaukt no tirgus, jo ļoti bieži atbildība tiek uh, pārlikta uz uh, mediķiem, vienkārši viņus informēt, bet ir jābūt arī vēl skaidrākai informācijai par pētījumiem, nu kā var atsaukt dažus uh, medikamentus, nu piemēram, mediātors Cik daudz pētījumu bija? Un tāpat arī uh, ar dažām vakcīnām, vienu konkrētu, kas eh, bija saistīta ar ļoti smagām blaknēm. Nu, tā tad šī trauksmes celšana un kad tad notiek tā atsaukšana. Un pēdējais jautājums. Jūs aktīvi strādājat, un varbūt, ka būtu liederīgi arī darba grupu uh, izveidot ar parlamentāriešu piesaisti. NV deputāti šeit aktīvi strādā, lai aktīvi uh, skatītos un vērot, lai nebūtu tādas uh, problēmas, kādas ir saistīts ar budžeta eh, pieņemšanu. Es domāju, ka nu, vairāk tādai aktīvākai darbībai būtu jābūt ar parlamentāriešiem un EMA. Paldies! Lepāžas kundze nākošā. Paldies, priekšstādātāja kungs, direktora kungs, um, sveicu jūs šeit sēdē. Uh, Un pievienojos eh, Rivasīkundas eh, teiktajam un piedāvāšu eh, ļoti konkrētus soļus. Un kādus konkrētus pasākums jūs esat spēruši pēc problēmu konstatēšanas, piemēram, in, de, interešu deklarācijas pārbaudas arī nacionālā līmenī? Man liekas, ka tas ir solis pareizajā virzienā to ļoti atzinīgi vērtēju un sveicu jūs, jo es domāju, ka vairāk nekā jau kad šī sarežģītā situācija, kurā pat laban atrodas ES, mūsu pilsoņiem ir nepieciešama uh, uzticēšanās un veselības jautājumi ir otrais svarīgākais uh, viņa nosāktais jautājums aiz nodarbinātības. Un tā uzticība, kāda ir uh, ko mēs varam ēma dot. Tas ir tāds, nu, tāds ļoti nozīmīgs, liels globāls jautājums ēs. Un mans jautājums ir par to, kā sakojam situācijas attīstībai un kas notiks tieši tagad. Viens no maniem kolēģiem uzdeva jautājumu, kādi eksperti strādā un kā viņa darbs ir organizēts. Vai šie labie notikumi? Um, šī labā prakse arī tiks ieviesta nākošajos soļos. Vai jūs uh, arī prasīsiet tādu uh, dažādu ekspertu viedokli, dažkārt arī pretēju viedokli par tām tēdām, kādas uh, ir, lai teikt, par un pret? jo zinot, ka daži eksperti strādā ar rūpniecību, bet zin, ka daži nestrādā ar rūpniecību kopumā, un tādēļ būtu tāds, nu, tāds plašāks pārskats. Un vai jūs domājat, ka tie lēmumi, kādus jūs pieņemsiet, varētu tikt mainīti? ja visu laiku jūs rūpēties par eiropieši veselību un arī par finanšu jautājumiem, pat ja jūs esat medikamentu aģentūra, zāļu aģentūra un tajā pašā laikā ļoti nozīmīgi, lai strādāt ar profilaktiskiem uh, pasākumiem. Un mans uh, pēdējais jautājums, kādas jums ir saites ar citām uh, aģentūrām, kas strādā ar profilaktiskiem jautājumiem, uh, Tādas e, ir noteikti slimības, kas, ir, e, kas izmaksā ļoti, ļoti dārgi Eiropai, un farmaceitiskais sektors arī ir ļoti nozīmīgs. Un kā jūs plānojat attīstīt labākas profilaktiskas darbības, lai samazinātu patoloģijas, lai samazinātu arī izmaksas e, veselības aizsardzībā un līdz ar to uzlabotu mūsu pilsoņu dzīvi. Paldies! Vielen Dank! Paldies! Uh, nākošais runātājs uh, Mario Pelini. Grazie, prezidente. Jo... E, Paldies. Esmu pēdējais runātājs. Un es no sākuma vēlētos laipni sveikt Razīkungu mūsu komitejā. Viņš tika iecēlts pagājušā gada novembrī savā amatā, un līdz ar to, manuprāt, ir pārāk agri vēl uh, vērtēt uh, viņa veikto darbu, un arī šīs uh, zaļa aģentūras darbu. Viņš teica, ka zāles nav bez riska. Un es domāju, ka viņa uzņēmuma uzdevums līdz ar to kļūs vēl aizvien sarežģītāks. Tomēr vēl es uh, uzskatu, ka Eiropas pilsoņu veselība un EMAS eh, aģentūras eh, labumu guvēju eh, veselība ir atkarīga no tā, ko dara šī aģentūra. Tāpēc es vēlētos izmantot šo iespēju. Pasveicināt savu kolēģi, kurš bija Kalabrijas pārstāvis, kad es strādāju aģentūrā un esmu arī drošs, ka viņa pozīcija ar viņa autoritāti, to es noskaidroju tikai šorīt no citu kolēģu puses, kā piemēram no Makavans kundas puses, un kolēģi, kuri sēž aiz manis. Esmu droša, ka viņa autoritāte joprojām ir klātesoša daļa viņa lielās pieredzes eh, farmakoloģijas sektorā un tas eh, ļaus eh, Emai panākt nepieciešamo progresu. Atceros, eh, kad viņš bija reģiona priekšsādātājs, Kalabrijas priekšsādātājs, mēs izveidojām farmācijas fakultāti Katandzāra universitātē. Un es biju cilvēks, kurš pārgriez lentīti atklāšanas ceremonijām. Atvainojiet par šo novirzīšanos no tēmata. Bet tomēr eh, ceru, ka jūs eh, man to piedāvāt dēļ, dēļ siltajām jūtām, kas man ir pret viņu. Paldies! Jā, paldies arī par eh, šīm personiskajām piezīmām. Nu, parlamentam ir raksturīgi, ka ir šādas personīgas piezīmes. Un tas, kas ir labi strādājis Kalabrijā un arī kā kolēģis šeit aktīvi strādā, noteikti arī nākotnē ļoti veiksmīgi strādās un tam arī tagad došu vārdu. Uh, profesoram Giuseppe Visiko dodu vārdu. Lūdzu. Thank you very much, Mr. Pre Liels paldies, priekšsēdētāji. Tagad visi saprot, kāpēc esmu tik priecīgs būt jūsu vidū, kāpēc uztver to kā komplimentu. Es, es biju viens no, no uh, uh, šo institīvu tēviem, bet viņa bija māte. Kad pēt, Pīters Līze saka, mē, mums bija taisnība, ka mēs astridam terapiju izmantojot cilmešūns, jo šogad tika piešķirtas divas Nobela balvas. Un mēs taču apspriedām programmēšanu, kā izmantot cilmešūnas. Vēl man jāpateic Mario Pirillo Mario, tu esi bijis lielisks vicepriekšsādātājs. Un vēl vēlos paust savu vispārējo viedokli par profesora Rasī lomu. Šī loma patiesībā ir liels izaicinājums. Tā vienkārši liek nodarbēt jūsu Eh, rokām tik ļoti sarežģīta un grūta ir šī loma. Tomēr man jāsaka, es arī pirms tam esmu strādājusi izpildu valdē. Tur valdīja kaut kas jauns, jauns skatījums, vīzija, jauns eh, vēl papildus dinamisms. Jaņem vērā koordinēšana starp tik daudzām komitejām, darba grupām, zinātniskajām padomdevēja grupām. Tas darbs ir ļoti, tas bija ļoti sarežģīts, taču mēs to darām un šis darbs ir ļoti nozīmīgs. Turklāt šī parlamenta vēstura attiecībā uz farmakoviģilanci ir saistīta ar grozījumu, ko iesniedzu toreiz pat trīs ziņojumā. Atceries, Dagmāra toreiz bija preventīvais princips, un tur bija iekļaut doma, kad vien tirgū tiek laista jauna zāle, jauns medicīnas produkts, kas varētu apdraudēt uh, iedzīvotāju veselību, tad uzņēmumam neliela. Uh, ir jāsniedz neliels iegu, ienākumu, nelielu ienākumu daļa jāsniedz zinātniekiem. Skaidrs, ka tagad ir ļoti grūti iegūst ļaunus līdzekļu, taču no ētiskā viedokļa ir saprotams. Beigu beigās eh, eh, šai summai nevajadzētu būt milzīgai, tomēr galvenā problēma rast līdzsvaru starp eh, šo proaktīvo farmakovigilants sistēmu un to, ka nevajadzētu izveidot eh, jaunu Eiropas zāļu aģentūru. Tas ir sarežģīti. Mums ir jābūt sabalansētai pieejai. Jāpārbauda farmakovigilants, tā jābūt efektīvai un jāsniedz pareizi atbild daudziem cilvēkiem, kurus uztrauc uh, zāļu vai toksiskie vai nāvējošie efekti pēc tam, kad jaunas zāles tiek laistas tirgu. Un vēl viena lieta, ko gribētu norādīt, jo man ir nepieciešams arī parlamenta atbalsts. Klīniskajiem izmeklējumiem, eksperimentiem ir jau izveidota organizācija tāda kā Eiropas zāļu aģentūra. Šī aģentūra šo darbu īsteno gadiem ilgi, un tā to īsteno ļoti atbildīgi. Kāpēc jums vajadzētu dublēt šādu organizāciju komisijas līmeni? Jo skaidrs, ka nākotnē tas neizbēgam novedīs pie daudziem konfliktiem. Un um, man kāds CHM MEP pārstāvim ir eh, skaidrs, ka iespējams mainīt viedokli, jo mēs visi esam cilvēki, visi varam maldīties, taču šeit galvenais ir izvairīties no konflikta, iespējama konflikta nākotnē. Un nobeigumā vēlos paust savu pārliecību, ka Eiropas zāļu aģentūra, būdama pareizi pārbaudai no parlamenta puses un no komisijas puses nākotnē sabalansēti paudīs labāko viedokli iedzīvotāju pacientu labā. Paldies! Paldies, Nistiko kungs, paldies arī par jūsu darbu izpildu valdē. Un tagad došu vārdu Gidu Rāsi, lai viņš atbildētu uz uzdotiem jautājumiem. Lūdzu, vārds jums. Paldies! Paldies! Mēģināšu izteikties visaptvaroši. Jau iepriekš tomēr atvainojos, ja mm, uz kaut ko nepaspēšu atbildēt. Pirmkārt, Berendes kundzes jautājums, ko mēs darām, lai uzlabotu mūsu aģentūras efektivitāti, ņemot vērā tā sarežģīto darbu. Mums būtībā ir divi virzieni. Viens virziens ir zinātniskais, otrs ir pārvaldība. Zinātniskais virziens ir uh, saistīts ar komitejas un ekspertu aktivitāti. Kā jau sacīju, mums ir septiņas zinātniskās komitejas. Šīs komitejas attiecas uz dažādiem medicīnisko produktu dzīves cikla posmiem. Sanāks, mēs esam izveidojuši zinātnisko padomi, kurā ir apvienot visi komiteju priekšsēdētāji, lai viņi jau laikas būtu gatavi iespējamai problēmai un nodrošinātu konsistentu risinājumu izvērtējumiem. Jo E, katrā komiteja darbs risinās vismaz pāris gadus, un, protams, ka mums jānodrošina stabila aktivitāte, lai lēmums būtu konsistents, konsekvents. Otkārt, mums ir zinātnisko rakstnieku komanda. Tās uzdevums ir palīdzēt ekspertam sniegt eh, konsekventāku, saprotamāku un eh, zinātniski labāk pamatotu viedokli, lai būtu saprotams, no kurienes izriet mūsu lēmums, jo komunikācija mūsu aģentūrā veidojot uzticēšanās gaisoni ir viena no galvenajām problēmām. Treškārt, mēs jau esam samazinājuši Eh, darba grupu skaitu. Mums agrāk bija 76 šādas darba grupas, un mums bija 3500 eksperti, un tas nozīmē, ka mēs nevarējām iekļaut visas tās zināšanas, ko šie eksperti bija gatavi sniegt. Taču mēs uh, neapvienojam šo procesu, un mēs tikai tādā veidā zaudējām Un tad ir jauna aktivitāte. O, pēc op operi, operacionālā izcilība esam izveidojuši šādu darba grupu. Tā izvērtēja katru procesu atsevišķi, tas jau ir sniedzis būtiskus rezultātus. Esam, piemēram, pārcēluši dažus cilvēkus uh, citos amatos, kas viņam labāk atbilst. Esam izbrīvējuši resursus piešķirot resursus tu, tur, kur tie vairāk ir nepieciešami. Un tā tad arī ietaupīšu finanšu resursus. Un nobeigumā gribu minēt vienu piemēru. Viss tehnoloģiskās informācijas, komunikācija tehnoloģijas process, šī nozara, kurā ir ļoti sarežģīta datu bāze, pat labam tiek uh, visaptvaroši pārorganizēta, varbūt tas izklausās nedaudz banāli, uh, Taču tas sniedz uh, visaptvarošu centienu, ieskat centienos mums uh, jau ir izbrīvējušies trīs mēnešu laikā trīs miljoni, uh, ko mēs varam piešķirt, piemēram, citām nozarēm kā farmakoveģilance. Nu, tās nozars vēl pat labā nav definēts. Tātad šie ir trīs pamatpīlāri efektivitātes veicināšanai. Esmu tiešām gandarīts par um, Mm, vadības pieeja tā tiešām to atbalsta. So I, I this... Es ceru, ka līdz ar to esmu atbildējis uz uh, šo jautājumu daļu. Delīzes kungs pieminēja caurskatāmības problēmu. Mm, esmu to ņēmis vērā. Mēs esam spēruši daudz soļus eh, caurskatāmības uzlabošanai, protams, tā ir viena no mūsu prioritātēm. Esam eh, publicējam eh, komitejas darba kārtību un protokolu. Mēs esam sākuši ar kompēdēco un tad prak šai ziņā. Un pēc iespējas īsākā laikā publicējam uh, visu darba kārtību un darba protokols uh, šo komiteju darbam. Klīniskie pētījumi, dati par tiem arī drīzumā tiks publicēti. Tādā veidā mēs, um, tādā veidā es atbildu uz um, jūsu vairāku uzdoto jautājumu. 22. novembrī uh, Noturēsim būtisku sanāksmi, kā reāli sniegt datus, lai nodrošinātu, ka ne tikai konkurence tos saņem, konkurence, kas tos pieprasa, bet arī plašāka sabiedrība to saņem, lai sabiedrība zinātu, kāpēc šis lēmums tiek pieņemts, kā tas pamatojas zinātniskos faktos. Es ceru, uh, savu ieguldījumu sniegs visi, mm, visas iesaistītās puses, jo esam paziņojuši, ka līdz gada beigām publicēsim klīniskos datus. Kā jūs sakāt, tā ir viena no pamata problēmām, lai panāktu līdzsvaru starp to, kurš gūt labumu un kurš eh, gala rezultātā iegūs no šo datu publicēšanas. Uh, par klīniskajiem pētījumiem. 2012. gada aprīlī mm, izvērtām pārdomas par to, kā pieņemt kliniskos pētījumus, kas ir veikti ārpus Eiropas. Galvenais bija saistīts ar to, lai tiktu izpildīta Helsinku deklarācija un šajā procesā liela nozīme būs kontrole. Zinām, problēma saistīta ar mūsu inspektoru ierobežotajām pilnvarām. Mēs nevaram neko darīt ētiskas problēmas gadījumā un nevaram tieši uzraudzīt, kā pacienti ārpus Eiropas valstīs tiek iesaistīti šajos klīniskajos pētījumos. Patiesībā tā ir būtiska problēma. Es tiešām ceru, ka man būs iespēja pievērst lielāku uzmanību arī no tiesību aktu viedokļu, lai secinātu, kādu atbalstu mēs varētu visumā sniegt. Runājot par advancēto terapiju, jā, tā ir, ka tikai viens eh, produkts šādi tika izstrādāts Tas ir pamats manām bažām, jo mans iepriekšējais darbs bija saistīts ar zinātniskajiem pētījumiem advancētā terapijā, līdz ar to to saistīju lielas cerības. Nu, varētu sacīt, ka pirmā gēnu terapija, pirmā gēnu terapija pasaulē ir uzskatām par veiksmu stāstu. Daudzi cilvēki varētu to uzskatīt par uh, sekmi trūkumu, jo bija grūti panākt uh, galīgo lēmumu. Ģēņa terapija prasīja divus gadus, un uh, tā atgriezās, šīs jautājums atgriezās no trijām komitēm. Un beigās mēs radām tādu kā preskriptīvu indikāciju ir jānorāda uz to, ka pirmo reizi tika sniegts izvērtējums pamatoties uz pilnīgi atšķirīgu pieeju. Līdz šim visplašāk izmantotais uh, um, instruments bija statistika, bet tagad mums ir jāuzskata tas par pozitīvu iegumu, ieguvumu ka pašreizējos tiesību aktos, pateicoties komitejas apņēmībai izvērst diskusijas līdz tiks rasts risinājums, šis produkts tika laists tirgu un tika pavērtas jaunas durvis, un tas mūs spārno arī turpmāk būt drošsirdīgākiem pievēršoties advancētai terapijai. Vēl viens pamats optimismam ir, ja mēs paraugāmies uz to, kas gaidāms avansētā terapijā, tad 80% no produktiem, pat labam, ja nemaldos, ir 850 produkti, pat labam ir mm, viens, divi pētījumu fāzē. Turpmākajā, tuvākajā gadā mēs varam paredzēt šī darba posma noslēgšanos, un tad mums būs jāizvērtē 250 produkti. Ah, lielāku uzticību viesošā vidē, kas tad eh, veicina optimismu attiecībā uz advancēto terapiju. Līdz ar to eh, man ir pamats eh, būt pozitīvi noskaņotam. Un tad, ņemot vērā manas aģentūras personālu, pārēdzu, ka ekspertu un personāla iesaiste būs nedaudz atšķirīga. Iespējams, ka mums būs nepieciešami ķīmiķi, mums tagad ne, uh, vajadzīgi statistiķi, ģenētiķi, kas varētu tad atbalstīt lēmumu par jauno gaidāmo terapiju. Tāda ir man pie, Es to mazliet stāstīju, varbūt jūs seklīgi, taču šis process turpinās. Makevenes kundze jautāja par komiteju un attiecībām ar to. Runa ir par komisiju. Mēs esam sākuši sadarboties ar komisiju ļoti patīkamā, sistemātiskā veidā, regulāri. Man ir viedokļa apmaiņa ar ģenerālu direktoru. Es zinu, ka mans personāls pastāvīgi viena vai cita apsvērumu dēļ ir ciešā kontaktā ar komisiju. Iespējams, ka saskaramies ar uh, Um, grūtībām, lai izsakotu visam tam, kas notiek. Es uh, paušu pārliecību, ka nākotnē mūsu zināšanas tiks atzītas un ņemtas vērā, pieņemot tiesību aktus. Mūsu tehniskās zināšanas Mūsu aplēses par ietekmi uz reālo pasauli ir vērā ņemami, un es domāju, ka komisija tos ņems vērā. Nu, tāds ir mans iespējas. Es nesaskatu, kāpēc, lai nākotnē tas nebūtu iespējams. Just let me <laughs> look at... Uh, uh well, uh, about the black symbol, I... Attiecībā uz melno simbolu. Es zinu, ka konsultāciju process bija garš. diemžēl prak un pilsoniskās pārs sabiedrības pārstāvji vēl nav tikuši iesaistīti, un viņi mums ir jāiestājas ārējā veidā darba grupā. Es domāju, ka par to bija vienošanās, ka šis tā simbols faktiski ir pieņems. Un mēs šo te vērsīsimies pie komisijas attiecībā uz gala lēmumu. Bet cik es zinu, tad tādas ir pašreizējās aktivitātes. attiecībā uz dalībvalstīm. Jūs tiešām uzrunājāt viens no lielākajām bažām. Tas eh, nebija eh, tas, kas nāca no pacienta un eh, datubāzēm, bet nacionālajā sistēmā un tas stāsies spēkā no 17. 18. gada, un tur būs ļoti eh, citādāka sistēma. Tehniski eh, tiks citādāk aprakstīts signāls, un, diemžēl, mums nav zināšana par to, kāda ir eh, sistēma, lai to visu attīrītu no datiem, tāpēc, ka viena no problēmām ir tāda, ka uh, Eh, signāli eh, divkāršos, dubultos. Līdz ar to mums ir nepieciešami eh, trīs signāli konkrētam notikumam. Un tāda ir situācija, kā šī ir pastāv. Un, protams, ka mums nav nekādas pieredzes, līdz ar to mums jābūt gataviem. Daudz, kas ir jau iepriekš kā sagatavots, tomēr pieredzes nav, un tās ir mazliet kāds bažas šobrīd. Eh, mūsu mājaslapā jau ir pieejams saraksts ar simts aktīvajām vielām, kuras eh, dalībvalstīm ir eh, jāatrod un jāizsako, un līdz ar to tas ir labs sadarbības signāls dalībvalstīm. Un tas ir signāls, ka risinās pārmaiņas, jo bažas visiem šajā tīklā iesaistītajiem ir viens un tās pašas. attiecībā uz ekspertiem. Interešu konflikta vingrinājums noteica to, ka mums ir jāsamazina eh, šis tā mm, potenciālais eh, e, ekspertu skaits līdz 3500 eh, no 4000. Un to var attīstīt divos virzienos. Es domāju, ka galvenokārt eh, tas ir labs signāls, ka mums ir efektīva sistēma, ar kuras palīdzību var eh, izsakot šādam interešu konfliktam. Un, protams, ka pastāv arī bažas, ka var būt trīs vai pieci gadi, mm, trīs vai pieci gadu pārtraukums Eh, tātad, eh, ekspertu darbā ar uzņēmumiem varētu būt pārāk maz. Un iespējams, šie eksperti vairs nebūtu saucami par ekspertiem. Un arī ekspertu eh, sacensības savā starpā ir nopietna problēma. Un uzņēmumiem ir daudz vienkāršāk nolgot ekspertu. Un ir skaidrs, ka viņiem darba apjoms tikai pieauga. Es domāju, ka būtu labi, ja uzņēmumi e, neizmantot visas šīs zināšanas, visus e, ekspertus, jo citādi mums būtu jāizmanto cilvēki, kur nav eksperti, lai novērtētu pro produktus, un līdz ar to tas būtu arī pretproduktīvi uzņēmumu darbam. Attiecībā uz ļoti retām slimībām mums var būt tikai viens e, eksperts, kur mums, kur mums vajadzētu arī izmantot, kad tas ir nepieciešams. šajā mm, pasākumā. Tātad šajā pasākumā kopumā dažādas komitejas izmantoja dažādas uh, ekspertu kopas. Tomēr viņi vienojās par to, ka ir jānozīmē ekspertu grupa konkrētajām jomām, un e, šajā ekspertu grupai arī tajā ir jādarbojas. Un tādā veidā e, būs iespējams vieglāk atrast ekspertu grupu konkrēto. Tomēr es skatos arī uz FDA pieredzi. Viņiem ir 25% ekspertu e, iztrūkums, tāpēc, ka ir šāda ekspertu konkurence savā starpā. Tāda ir pastāvšā problēma. Un ko vēl var eh, novērot? To, ka eh, tiek atbalstīts eh, šāds tiesību dokuments, ar kuru palīdzību, kas, tad, kas varētu risināt Rigazī un Lapāžas kundzes uzdotos jautājumus. Problēma ir eh, tas, kurš dokuments mums ir jākontrolē eh, laika gaitā reģiona interešu deklarācija. Tad mums ir eh, pieejams dzīves gājums CV. Un mēs esam tiešām pateicīgi visiem cilvēkiem, kur mums var kaut ko pavēstīt jo mums arī nav pietiekami daudz resursu, lai visām situācijām izsakotu. Manuprāt, šis sunshine aktu ir ļoti efektīvs veids, kā to darīt. Uzņēmumiem tika lūgts eh, sniegt sarakstu ar ekspertiem, kas tiek izmantoti konkrētajiem eh, pārbaudēm. Un, nu, manuprāt, tas ir veids, kā virzīties uz priekšu. Protams, ka eh, pārbaudas eh, ir ļoti svarīgs mūsu darbā, tas ir cieši saistīts ar mūsu darbu. Tā nav vienreizēja aktivitāte. Nu, protams, ka dokumentācija, dokumentu eh, izstrāde tomēr sniedz pār mūsu kapacitātei. Kas vēl ir palicis, tad jautājums par pārskatāmību. Ir skaidrs, ka visas eh, deklarācijas, interešu deklarācijas ir publicētas mūsu mājaslapā. Ja kāds eh, vēlas eh, no tām gūt kādu informāciju, tad mēs varam to arī sniegt. Dzīves gājumi tiek atjaunināti katru gadu, Tad vēl Kukavičs kundze. Ja pareizi sapratu jūsu jautājumu, jūs jautājāt par to, kā mēs varam informēt pacientu. par eh, konkrētu zāļu sekām. Kā mēs varam izsakot uh, saistībai starp eh, divām zālēm, kas tiek lietotas vienlaicīgi, piemēram. Un es atzīstu, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums arī zinātniskā līmenī. Patiesībā ir ierobežotas iespējas. Iegūt šīs zināšanas iepriekš, E, šīs zināšanas var gūt e, tikai ar rīkoties praktiski, tikai reāli izmantojot zāles. Kā mēs varam tad novērst nākotnē šādus gadījumus? Un kā mēs varam paredzēt šādas zināšanas un kā mēs varam informēt pacientu par e, šīm zināšanām? Es domāju, ka mūsu aģentūrā nav viegli atrast resursus šai, šis problēmas risināšanai. Mēs zinām, ka iedzīvotāji izmanto ļoti daudzus eh, zāles arī vienlaicīgi, un mums nav zināšanu par eh, to, kā šīs zāles eh, savstarpēji miedarbojas. Mē, tomēr mēs šīs zināšanas veidojam. Tad, tad iegūstot zināšanas par uh, cilvēkiem, par dzīves ilgumu. Pastāv zinātnisks instruments. To skaitā arī ģenētiskās un nanotehnoloģijas, ar kur palīdzību ir iespējams eh, plaši noteikt agrīnos signālus šādai zāļu miedarbībai. Protams, ka jebkāda informācija šajā ziņā tiks eh, ņemta vērā eh, un tā tiks iekļauta lēmumu veidošanas procesā. One other Uh, Un tad vēl viens jautājums, kur uzdevam Bokaškungs. Ceru, ka pareizi izrunāju jūsu uzvārdu. Attiecībā uz to, ko mēs cenšamies panākt starptautiskā mērogā. Es domāju, ka pirmā lieta, par kuru vēlos runāt, ir tas, ka varams no mūsu uh, darba uh, tiek veltīts inspekciju kapacitātes veidošanai. Iespējams, izklausos garlaicīgi, tomēr es vienmēr uzsveru savu pieredzi, kad es eh, biju Itālijas organizācijā un es sūtīju inspekcijas eh, tomā, komandas eh, uz fabrikām Un tad, kad manas uh, komandas beidza darbu, tad uh, sāka darbu zāļa aģentūras uh, eh, darbu. Viņas tā kā vienu otru nomainīja šajā procesā. Mēs esam pārbaudījuši tri, 3000 fabriku. Un ir skaidrs, ka ja mēs visi visu laiku pārvaldīsim šīs 3000 fa fabrikas, tad resursi netiks veiksmīgi izmantot. Tāpēc ir jānosaka, kas ir mūsu lielākās prioritātes. Mums ir nepieciešams komisijas atbalsts šajā kapacitātes veidošanā Un, nu, protams, ka ir arī daudz apšanās eh, memorandi, konfidenciālie nolīgumi. Mums ir daudzi instrumenti, kurus mēs visu laiku arī izmantojam. Mēs to visu apvienojam ar komisijas instrumentiem, un līdz ar to informācijas apmaiņa ļoti efektīva. Eh, attiecībā uz pēdējo menīgi izplatību ASV Mēs eh, par to tātad ļoti ātri informējām. Un mēs eh, tad eh, ātri varējām noskaidrot, ka tā ir konkrēta lokāla problēma ASV un tā ļoti ierobežota. Tomēr ir skaidrs, ka daudz, kas no šīs informācijas nav publiskajā domē, domēnā. Rivāzija kundze Man liekas, man bija iespēja atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Atvainojos tomēr, ja kaut ko palaidu garām. Viena lieta man pašam likās ļoti interesanta. Kad mēs sāksim klīniskos pārbaudes? kad mēs tās publicēsim, un tas ir sabiedrības eh, labā, un mēs esam par to pārliecināti, un kā jūs teicu, 23. novembris būs eh, diena, kad mēs publiski runāsim par šo jautājumu, un es eh, ceru, ka tur būs panākts labs rezultāts saistībā ar šiem datiem. Manuprāt, tas vairāk, mazāk ir tas, ko uzdeva jautājumā Lapāškundze. Es domāju, ka vēl jūsu bažas bija par to, kā risināt problēmu, ja atsaukšana no tirgus ir, bu, būs uh, publiska. Manuprāt, uz to šobrīd attiecās pēdējais grozējums farmakovigilances eh, tiesību aktā. Manuprāt, tas jau ir likums. Uziet to katrā dalību valstī. Katrā dalību valstī. Tātad eh, šīs atsaukšanas būs eh, publiski arī jāmotivē. Un to arī prāk analizēs. Tagad vēlos pateikties Perillo uh, un Istikā kungiem uh, par jūsu lētniem vārdiem. Ceru, ka nākotnē jums nesagādās sarūgdinājumu. Atvainojos, ja kaut ko palaidu garām vai kaut ko pārāk daudz uzsvēru. Uh, ja kas, tad es varu jums arī nosūtīt informāciju rakstiski. Herr Rase, ich glaube, Sie haben nichts vergessen. Paldies, man liekas, ka jūs neko neaizmirsāt, bet tiešām ļoti izsmeļoši atbildējāt uz visiem jautājumiem. Un tas mūs iespaidoja. Novembrī e, cerams, ka jūs saņemsiet šo jauno postenu un vēl jums visu labu. Paldies arī par uzstāšanos šodien un uh, arī piedāvājums ēma vārdā izteikts uh, arī referentiem no parlamenta. Zāļu ģentūras durvis vienmēr ir atvērts, ja jūs vēlaties saņemt kādu konsultāciju. Un tādēļ gribu teikt jums paldies. Un mēs savukārt gribējām, lai vislabākie lietpratēji mūsu aģentūrās strādātu. Viņi strādā labas lietas ārdā, lai likumi tiktu ieviesti, to ieviešana kontrolēta, bet nu, dažreiz tas ir tāds ļoti delikāts jautājums, tā kā šodien par to tika runāts par interešu konfliktu un arī attiecībā uz to, ka mēs gribētu, lai labākie eksperti strādātu mūsu labā. Caurskatāmība ir ļoti nozīmīgs iemesls, bet pēc tam nav īsti skaidrības, kas notiek, un līdz ar to Mums vienmēr mm, jāzina par to, ja prasam caurskatāmību, lai arī praksē pēc tam tas tiktu īstenots. Un kā pret to izturēties un kā strādāt. Laba mērķa vārdā. Sirsnīgs jums paldies! Paldies jums un darbiniekiem! un arī uh, kolēģiem no menedžmenta pārvaldes un bijušiem kolēģiem veiksmi jūsu turpmākajā darbā, un mēs noteikti uzturēsim šo kontaktu. Par to jau paraupēsies arī Rota Bērentes kundze. So. Get... Tātad turpināsim darba kārtības ceturtais punkts. Iedzīvotāju veselības aizsardzības pasākumu attiecībā uz radioaktīvām vielām dzeramajā eh, ūdenī. Mūsu referente ir kolēģi Mišela Rivasi. Lūdzu, sagatavojieties un tagad varat jau sākt. Tagad diskutēsim par jūsu ziņojumu. Cīmi. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Nu, tātad tas ir ziņojums par direktīvas priekšlikumu, ko iesniedza padome. Runa iet par iedzīvotāju veselības aizsardzības prasībām attiecībā uz dzeramo ūdeni. Tas ir jautājums, kas mūs visus skar, jo tas šeit runiet par radioaktīvo vielu koncentrāciju. Pirmā problēma ir tāda, uz kādu likumdošanu tā attieksies. Ja mēs redzam uh, padomus, respektīvi komisijas uh, priekšlikumu, tad zinām, ka ir direktīva uh, 80. gadā pieņemta par ūdeni, ka, kurā ir visas ķīmiskās vielas uzskaitītas. Un savādā veidā komisija vēlas šīs radioaktīvās vielas aizņemt, lai Eiratom ietvaros tās skatīt. Un tā ir problēma, par kur esam satraukšies. Tas nozīmē, ka ietver direktīvā par ūdeni būs normas attiecībā uz ķīmiskām vielām, tādēļ, ka tas var ietekmēt veselību un visu to, kas skara radioaktīvas vielas, tas būs a, likumdošanā Eiratom, kur mums parlamentā ariešiem nav koplēm procedūras. Un, uh, Es prasītu um, izmaiņas attiecībā uz likumdošanu. Tas nozīmē, ka šīs radioaktīvās vielas tiktu arī ūdens direktīvā um, un uzskaitīts, uh, un tas jau bija 80. gadā, un viss tas, kas skar uh, radioaktīvās uh, vielas, ir šajā ūdens direktīvā. Nu, nav praktiski nekāda iemesla, lai būtu divas dažādas likumdošanas. Vakardienas āda referentu tikšanās laikā visas politiskās grupas piekrita šīm izmaiņām likumdošanā. Nu, tas pirmkārt. Otrais punkts. Tas skar, un jūs to redzēsiet arī komisijas priekšlikumā, dabīgā radioaktivitāte tiek nodalīta no mākslīgās. Jūs zinat, ka dabīgās radioaktivitātes gadījumos dažos e, uh, Eiropā uh, rādīs, piemēram, ir ūdenī iespējams. Tas ir Francijā tā. Un tad tiek noteikts, uh, cik, kādas ir robežu normas. Un ja tas ir dabīgs, tad tas uh, nav ofensīvs. Komisijas priekšlikums ir lai būtu uh, tāds kombināts skatījums. Dabīgā radioaktivitāte jāmēra tā un jāskatās, vai to var samazināt. Un bez tam ir radioaktivitāte, kas ir radīta, piemēram, kas rodas pēc kodolspēkstaciju darbības un to piesārņojumu. Ja abi divi nepārsniec 0,01 milizīvērta gadā koncentrācijā, tad nav riska veselībai. Un tas ir tas, ko es uh, gribētu uh, teikt. Um, jūs zināt, ka tā ir arī zināmā mērā problēma. Ja uh, saskaita abus, tad tas nozīmē, ka nu, praktiski ir pieļauta šāda uh, radioaktīvo vielu klātbūtne ūdenī tikai nedrīkst pārslaukt noteiktu um, slieksni. 0,01 ir dabīgā radioaktivitāte un mākslīgā radioaktivitāte. To jāizslēdz, jo ja mēs šo jodu 131 vai kobaltu atrodam, tad tas nozīmē, ka ir uh, rūpnieciska iestāde, kas uh, ir atbildīga par piesārņojumu, un tad ir uh, jāmeklē. Uh, šis piesārņojums. Es pati strādāju laboratorijā un radioaktīvais jods tika atklāts reiz, bet tas tā iemesls nebija kodolspēkstacija, bet gan tas nāca no slimnīcām, kas radioaktīvo jodu ar to piesārņoja ūdeņus un to tad atrod Garonas upē Francijā. Trešā lieta, kas ir ļoti nozīmīga šajā direktīvā, tās ir tās normas, kas ir noteikts. Kam tās ir noteikts? Ja mēs raugamies uz komisijas priekšlikumu, tad mēs redzam, ka tās ir noteikts pieaugušam cilvēkam, bet uh, ūdens. Ja mēs runājam par to, ūdens jau skar visus iedzīvotājus, gan uh, bērnus jaunākus par gadu, sešas gadus vecus bērnus un pieaugušos. Un šis uh, koncepts par aizsardzību ir uh, vienmēr skatīties uh, visvājāko uh, iedzīvotāju grupu un priekšlikums, kāds ir komisijai, ir uh, vērsts uz uh, pieaugušiem. Un mans priekšlikums ir uh, uh, attiecībā uz vājāko uh, iedzīvotāju grupu, un tie ir bērni zem gadu vecuma, tātad uh, aptuveni gadu vecuma bērni lai, nu, teiksim, mamma varētu dot šādu ūdeni bērnam tas uh, aizstāvēs, nu tas būtu nāks par labu arī visiem iedzīvotājiem, arī vecāka gadagājuma cilvēkiem. Un komisijas uh, priekšlikums, un uh, tas neatbilst Eiratam līgumam 88. gadā, pretēji normām ir, uh, ir nepieciešams ievērot šo vecumu sadalījumu, jā, komisija. Um, um, savu priekšlikumu orientē uz pieaugušiem, bet kā, kas tad aizsargās uh, gadu vecus bērnus? nākošais - piesārņotājs maksā šī principa izmantošana. Un ja tiek mākslīgā radioaktivitāte konstatēta, tad piesārņotājam ir jāmaksā par attīrīšanu un noteikšanu. Tas netiek maksāts no nodokļu maksātāja naudas, tātad piesārņotājs maksā. Un a, pēdējais kontroļu paplašināšanas pēcināšana. Tātad, ja nav radioaktīva avota iz, un izmeklējot dzeramo ūdeni, mēs redzam, tad, nu, tad nav tāds īpašs jēgas šo radioaktivitāti mērīt. Bet mana pieredze rāda pretējo. Ir nepieciešams uh, tad, kad uh, izmeklē ūdens kvalitāti, uh, veicot, jā, vai, jāanalizē gan ķīmiskais, gan arī radioaktīvais piesārņojums, jo tad tiek noteikts šis nulles līmenis, un tad var noteikt, ka varbūt šī mākslīgā uh, radioaktivitāte tā var gan no slimnīcas, gan no kodolspēkstacijas, gan arī no atkrituma izgāstuves rasties. Un šajā brīdī tad jāveic pasākumi, lai samazinātu šo radioaktīvo piesārņojumu. Bet nedrīkst teikt vienkārši tādu, nu, ja nav tāda radioaktīvā piesārņojuma avota, tad netiek veikts analīzes. Nē, tā tas nav, ir jāveic analīzes un pēc tam ir jāreaģē. Nu, lielos vilcienos tas ir tas, ko es gribēju teikt par šo direktīvu un ziniet, ka ir ļoti nozīmīgi, lai likumdošanas izmaiņas būtu, jo ja mēs akceptējam ko. Un tas ir tāds ļoti būtisks punkts. Un, uh, Lisabons līguma ietveros tas arī noteikts, ja ķīmiskās vielas tiek Eiratom likumdošanā iekļautas, tad mums parlamentāriešiem nav vairs nekādas iespējas ietekmēt situāciju, ar mums nekonsultēsies un mēs nevarēsim iejaukties. Tātad ir ļoti nozīmīga parlamentārieša atbildība šajā jautājumā. Paldies! Paldies par ievadvārdiem! Došu vārdu ēnu referentiem. Tautas partijas vārdā. Miroslavs Mikolasič, lūdzu. Um. Mans uzvārds pareizi ir Nikolašeks, bet nu nekas. Paldies, priekšsēdētāji, saka Nikolašek kungs. Tā tad runāšu dzimtajā valodā. Un gribu uh, uzsvērt, uh, ka vakardienas tikšanās ar Rivasī kundzi bija ļoti veiksmīga mēs redzām kopēju valodu daudzos jautājumos, gan ne visos. Nu, lielākā daļa principu ir tāda, kuru mēs esam vienojušies, un es un arī mana politiskā grupa to atbalsta. Tā tad ir nepieciešams mainīt juridisko bāzi, Šis jautājums ir ļoti eh, nozīmīgs. Dzeramais ūdens. Mēs to dzeram, mūsu bērni dzer. Tas ir tiešām ļoti nozīmīgs eh, jautājums. Parlamentam jābūt iespējai lemt par šo jautājumu. Mēs atsaucamies uz 191. punktu, un tas ir ļoti būtisks. Tāpat arī jānoskaidro ir daži ir tehniski jautājumi, ir pāris jaunumu, ko gribam pievienot attiecībā uz radonu. Un arī ūdens, kas ir fasēts pudelēs. Par šiem jautājumiem mums vēl vairāk jārunā. Un iesniegsim grozījumus. Izmantosim dažādas iespējas. Nākošais jautājums ir pieaugušiem un bērniem domātās normas un uh, tiešām var būt uh, tā, ka dzeramais ūdens, ko uh, dzeram un ko izmantojam, lai vārītu un lai arī un to dzert maziem bērniem, nedrīkst pieļaut, ka kādi riski sastāvot, ka tajā būtu jūts, radons, cēzijas vai citas radioaktīvas vielas. Dzeramajam ūdenim jābūt jābūt um, tīram un nedrīkst pieļaut šo vielu pārāk augstu koncentrāciju. Un es ceru, ka arī auglīgs dialogs uh, tiks turpināts ar Rilasīkundzi un citiem vienojāmies, ka ir nepieciešama tikšanās ar ekspertiem un gribētu piedāvāt, lai mēs ne tikai vienu speciālistu ielūgt, bet uh, lai arī, piemēram, ārsti uh, izteikt savu viedokli. Jo šādi mēs varētu uzzināt par eh, dažādiem aspektiem un uzzināt, kā šīs vielas ietekmē cilvēkus, konkrēti bērnus mēs atbalstītu šādu redzējumu. Un tādēļ visdrīzāk būs nepieciešams zināms izmaiņas laika grafikā. Kā mēs izskatīsim šo ziņojumu? Mums ir nepieciešams ilgāks laiks šī ziņojuma sastādīšanai. Mēs atbalstam arī principu piesārņotājs maksā Manā skatījumā tas arī ir ļoti nozīmīgi un arī kontrola jāatbalsta. Tas ir uh, absolūti nepieciešams, mums jābūt ļoti stingriem. Nākošais runātājs. Uh, sociāldemokrātu uh, uh, ēnu referents Janesku. Paldies, priekšsēdētājs Sakatam. Um. Nāsesku kungs. Vispirms vēlos apsveikt referenti Rivāzī kundzi ar viņas lieliski paveikto darbu. Ziņojums ir ļoti labi struktūrēts, tas uzsver, ka nepieciešams nodrošināt stingrāku radioaktīvo vielu kontroli dzeramajā ūdenī, kas paredzēts cilvēku lietošanai juridiskās noteiktības un konsistences vārdā Eiropas Savienības tiesību aktos un arī tālāk, lai dzeramais ūdens eh, būtu uh, lietojams, uh, noteikumiem jābūt ir līguma aptvērumā. Ir dažāda veida radioaktivitātes uh, izraisītāji cilvēki un daba. Uh, Un tad ir jānosaka atskaites vērtības eh, radioaktīvām vielām um, ūdens sastāvā. Ar saviem grozījumiem mēģināšu vairot caurskatāmību patērētājiem, jo patērētāja aizsardzība ir mans, mans galvenās intereses pamats. Eiropas Savienībā dzeramajam ūdenim jābūt kvalitatīvam. Ņemot vērā nesenos notikumus Japānā, Fukušīmas atomelektrostacijā, dalību valstīm ir jāstiprina um, sabiedrības informēšanas noteikumi bīstamā situācijā. Es uzskatu, ka arī eh, telefona centrālajā attiecībā uz radioaktīvo um, atkritumu risku uh, būtu jāpastāv. Tas būtu jāizveido arī dalībvalstīm ir jānovēro radioaktīvo vielu sastāvs ūdenī. Šai ziņā manā skatījumā dalībvalstīm, mums dalībvalstīm būtu jāsniedz labākās vadlīnijas, kā to izsanot. Dalībvalstīm būtu jāpiešķir divi gadi šīs direktīvas transponēšanai, nevis viens gads, kā paredzēts sākotnējā projektā. Šie divi gadi dalībvalstīm piešķirtu laiku, lai tās varētu aktualizēt savas tehnoloģijas laboratoriju un lai īstenot jau spēkā stājušos tiesību aktus. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad Panajotov kungs Alde grupas vārdā. Ak, tā, viņš nav klāt? Labi. Tādā gadījumā saka priekšsēdētājs. Auch nicht. Ich hatte Rihards Zēbers, lūdzu. Uh, the MEP of the year, congratulations. Uh, gada Eiropas parlamenta deputāts apsveic ar šo titulu. Paldies, paldies arī kolēģiem, kas balsoja par mani un uh, gribu uzsvērt, ka es domāju, ka nu, šeit ir tāda ļoti veiksmīga sadarbība bijusi. To esmu arī uzsvērs uh, īsajā uzrunā. Un es domāju, ka komiteja ir ļoti jauka un ir ļoti patīkami šeit ar kolēģiem sadarboties, un tādēļ pievērsīšos uh, tematam. Uh, arī Vasīkons ir izstrādājis ļoti labu ziņojumu, un es gandrīz uh, pilnīgi visos satura punktos varu piekrist it īpaši viņas kritikai par juridisko bāzi. Es simtprocentīgi tam piekrītu, un es domāju, ka komisija arī mm, ir jāsaka, ka Nu, nedrīkst parlamentu uh, atstumt un ar šo darbību teikt, netiek noteiktas uh, tādas kontrola vērtības, kas neatbilst tiem standartiem, kādi mums būtu vajadzīgi. Man ir ļoti labs salīdzinājums, jo esmu referents uh, par šīm prioritārajām vielām ūdenī, un ja mēs uh, salīdzinām abus jautājumus, no vienas puses ceramais ūdens, kas ir vēl nozīmīgāks nekā uh, ūdens uh, kopumā, un tātad prioritārās uh, vielas visos ūdens krājumies. Uh, mums ir koplēma procedūra un pilnība mūs uzklaus šajās prioritārajās vielās. Tas ir daudz detalizētāk izskatīts. Pilsoņiem ir uh, pieejama lielāka aizsardzība, un šeit priekšlikums. Uh, Eiratom ietvarā skatīties ceramā ūdens jautājums. Tas ir politisks jautājums un daudz nozīmīgs cilvēku veselībai, un šeit dalībvalstīm ir ļoti, ļoti liela brīvība par kontrolēm, par kontrolas veidu, par to, kā viņi ar šīm kontrolēm strādā. Tas neatbilst tam, ko mēs šeit Eiropā un Eiropas parlamentā esam plānojuši, jo šeit uh, nepieciešama aizsardzība netiek garantēta. Es domāju, ka mums ir uh, jāpastāv uh, uz to, lai tiktu mainīta juridiskā bāze. 92. gadā tas tā bija, un tas bija arī sākotnējā ūdens termoūdens direktīvā. Tātad kādēļ komisija rīkojas tieši tā, kā rīkojas, es nevaru saprast. Un ir nozīmīgi, lai radioaktivitāte neatkarīgi no tā, uh, vai tā ir dabīga vai mākslīga, ka tās iedarbība ir tā pati. Un ir jāmēģina atsevišķi to izmeklēt, lai varētu noteikt piesārņojumu avotu. Es piekrītu viņai, jo tad mēs varam arī atbilstošas pasākums ievadot. Un tāpat arī tas, ko Mikla Lašika kungs, ko viņš uzsvēra, mums ir jāievēro vājāko intereses ja nu, ir kāds pārtiks uh, produkts, un varbūt, ka no tā var izvairīties, bet ja mēs runājam par dzīvu, dzeramo ūdeni, tad nu nav nekādas iespējas kaut kā no tā izvairīties, vai grūtniec vai bērns, tad uh, šīs personu grupas mums ir jāņem kā atskaits punkts, nevis uh, pieaugušie. Es domāju, ka šeit jāpiemērojas vājākajiem. Un tādēļ šis priekšlikums ir vispareizākos. Uh, par šo rūpīgo izturēšanos, par kontrolas iespējams jau runāju, par to mums vajadz, šeit mums vajadzētu piemainoties un prioritārās vielas, tur, kur mēs dalību valstīm varam kontrolas, kontrolas metodas un a, biežumu noteikti tas ir jādara, nevis atstājot simts tādas izvairīšanās iespējas. Ja dalību valsts nedomā, ka, nu, ko nozīmē tas juridiski, ja viņas nedomā, ka. Uh, Tātad šādi pienākumi ir jāievieš un nevis jāatstāj dalību valstu lemšanas ziņā. Es domāju, ka mēs radīsim vairākumu, lai aizsargātu vājākos. Paldies! Paldies nākošā runātāja Korina Lepāža. Paldies priekšsēdētāji. Man uzstāšanās būs gana īsa uzteicu referentes kvalitatīvo ziņojumu. Es varu šo ziņojumu pat ar no savas puses pilnīgi parakstīt. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai ceramā ūdens kvalitāte un jo īpaši trešo produktu, tādu kā radioaktīvo produktu, īpatsvars tajā tiktu kontrolēts šajā ziņā iekļautie priekšlikumi no manas puses pilnīgi atbalstu, atbalstām, kaut arī es neesmu ēnu referentes savā grupā, kur atbalstīšu šo ziņojumu un tā mm, priekšlikums. Paldies! Vielen Dank, Frau Kollegin. Und Paldies, kolēģiem. Un tagad uh, Merkes kundze, viņa arī ir ieradusies. Dank vēl, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu paust uh, pateicību referentei par ļoti labo sadarbību un pamatu mūsu darbam. Un pateicos viņas, um, viņai par centieniem uzlabot šo tiesībā. Varu piekrist juridiskajam pamatam šai ziņā. Um, Tātad arī es atbalstu referents nostāju šajā jautājumā. Es domāju, ka šim jautājumam ir jābūt Eiropas parlamenta kompetencē. Tas nedrīkst būt pilnīgi nodots Eiratum ziņā. Kāpēc? Tāpēc kā pretēji gruntsūdeņu tiesību aktiem un ūdens, dzeramā ūdens direktīvai ir ārkārtīgi svarīga attiecībā uz dzeramo ūdeni, eh, ierobežot radioaktīvo piesārņojumu. Esmu gandarīta par to, ka komisijas otrajā versijā iekļauts rādons un pudelēs pildītais ūdens. Tomēr ir svarīgi, lai tiktu iekļaut šeit arī pārtiks rūpniecībā izmantotais ūdens. Piekrītu referentei, ka te ir jāņem vērā ne tikai pieaugušie, bet arī sabiedrības neaizsargātākās daļas, tād kā, tādas kā bērni, piemēram, vai slimnieki. Ja kaut kas neies uh, vēlamā virzienā, tad dalību valstīm būs tūlīt jārīkojas, lai novērstu bīstamo situāciju. Es domāju, ka Envi komitejas referente, ēnu referenti un ITRE ēnu referenti visi dodas tajā pašā virzienā. Es ceru, ka tas uzlabos tiesību aktu. Paldies. Tagad komisijas pārstāvs Augustins Jansens. Viņš ir uh, ar radiācijas aizsardzības uh, nodaļas vadītājs. Jansens, kungs, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms vēlos teikt, ka arī komisija augstu vērtē ievērojamo darbu, kas veltīts gatavot šo ziņojumu. Mēs vēl ar vien e, izskatām iespējas detalizētāk izvērtēt daudzos iesniegtos grozījumus. Taču galvenais jautājums šeit ir juridiskais pamats, līgums par Eiropas Savienības darbību, nevis Eiratom kam ir pievērsts daudzi grozījumi gan tekstā, gan apsvērumos. Referents argumenti pamatojas uz belēdz ziņojumu. 39, mm, 54. Šo regulu apspriežot tika izveidot šis ziņojums. Tas, tā bija pārstrādātā versija, taču uh, strādājot pie šī tiesība akta, mēs vēl neņēmām vērā šo pārstrādāto versiju. Gribu atgādināt, ka juridisko lietu komiteja nāca klājā ar ieteikumu, rekomendāciju, nevis pauda skaidru juridisku atzinumu par ekskluzīvu līgumu par Eiropas Savienības darbību kompetenci. Eiratomas, Eiratoma līguma trešā, jā, trešā sēdaļa attiecas uz jonizējošo radiāciju un radioaktīvajām vielām. Juridiskā pamata izvēle liek arī svītrot 98, 96, 29 direktīvu, un tas nav īsti pareizi, un tas ir arī pretēji Judītas Merkīs ziņojumu ITRE komiteja. Jo patiesībā tā tikai tiek samazināts aizsardzības līmenis, jo tiek ignor, ignorēts princips, ka līmenim jābūt tik zemam, cik vien, jo, cik vien tas reāli ir iespējams. Nav nekāda pamata piesārņojumu pieļaut tik augstu, kāds ir maksimālais līmenis mākslīgie un dabīgi esošie um, nukleīdi. Tos sadalījums šajās divās kategorijās nav pamatots. Un tas, tas arī nav tā paredzēts pašreizējos pamat drošības standartos. Eh, par eh, faktoru desmit līmenī ir paredzēts samazināt dabīgos, dabīgos nuklīdus. Taču tas nav šīs direktīvas mērķis. Tās mērķis ir ceramā ūdens kvalitāte. Nevis uh, radioaktīvo vielu izplūdes pārbaude no slimnīcām vai uh, atomelektrostacijām. Eh, pantos no 35 līdz 38 eh, Eiratom līgumā ir paredzēts uh, regulēt šo jomu, un līdz ar to referents priekšlikums šai ziņā ir noraidāms. Da, daži grozījumi šiet attiec ne tikai uz radiktīvām uh, vielām, bet vispār pārsniedz 1999. gada direktīvas aptvērumu. Te, piemēram, ir ķīmiskās vielas. Tas attiec uz informācijas pieejamību, uz uh, principu piesārņotājums maksā un nepieciešamajām tehniskajām prasībām, kas ir mm, izvirzītas šai ziņojumā. Uh, sīkāk nestāstot par daudziem grozījumiem, rodas jautājums, kurš izvērtēs uh, dozes. Direktīva pamatojas uz uh, izvērtējumu pieaugušajiem Un tas neatiecas uz pamatstandartiem, kas paredz visas vecuma grupas. Šajā direktīvā mēs vienkārši nosakām indikatīvo rādītāju saistībā ar iespējām problēmām dzermā ūdens, dzermē ūdenī. Tā ir, ka ar dažiem radionukleīdiem um, tie ir bīstamāki bērniem nekā pieaugušiem. Taču bīstamība pieaug tikai tad, ja sabiedrība tiek pakļauta bīstamām vielām visa mūža ilgumā. Un zīdaiņa pakļautība šai vielai šai ziņā vispār nebūtu ņemama vērā. Rivāzī kundze vēl norādīja uz to, ka ir jāstiprina kontroles darbības, ņemot vērā visas ķimikālijas, ignorējot citus informācijas avots. Es, es minēju, ka Euratom līgumā pantos no 35 līdz 38 ir minēts visas radioaktīvās vielas visās vidēs, tā izskaitā gruntsūdējos, dzeramē ūdenī un upjūdeņos. Un tas līdztekus informācija, ģeoloģiskā informācija ir pietiekams pamats, lai izvirzītu argumentu, ka papildus kontrolas pasākumi nav nepieciešami tajā vietā, kur dzeramais ūdens tiek iegūts, jo informācija jau pieejama. Jo, ja nav piesārņu avota, tad nav arī uh, iespējas, ka tiek uh, pārkāpti dzermās ūdens kvalitātes standarti. Paldies, priekšsēdētājs, domāju, līdz ar to esmu sacījis man sakamo. Paldies, Jānisens kungs. Un tagad noslēgumā vēlreiz Mišela Rivasī. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Un sākumā pateikšu paldies kolēģiem par uh, tādām pamatnostādēm šajā a, ziņojumā, jo es domāju, ka mēs esam viensprāts par juridiskās bāzes izmaiņām, un man ir ļoti žēl, ka komisija a, pilnīgi pret tam ir. Bet, ja es a, atļa, varētu atļauties komisiju izteikt sekojušu piezīmi, ja jūs sakat, ka Eiratomu līmenī tas ir daudz uh, noteiktāk, bet paskatoties uz uh, detaļām, tad tas ir daudz mazāk un pāris piemēru izteikšu. Nu, nepieņemami ir, uh, ka uh, 98. gada ūdens direktīva par ķīmiskajām vielām runājot. Uh, ir teikts, ka visi kancerogēnē efekti jāsamazina, un tad, kad radioaktīvās vielas uh, ir ietverts, un tad tiek izņemts ārā, tas nav koherenti, tas nav skaidri, un Eiratom, un tā grib, uh, Un fakts, ka tur nav līdz uh, koplēmumu ar parlamentu, tas nu ierobežo mūsu iespējas. Un otrais, ja jūs sakat, ka tas ir daudz striktāk un tajā pašā laikā visas normas, kādas ir noteikts, ir noteikts pieaugušiem, un jūs paši atzīstat, ka uh, daži radioaktīvie elementi, un dažos gadījumos bērni jaunāki par gadu ir šī references grupa, un iedomājieties, ja ir piesārņojums ceramajā ūdenī, tad tas sekos bērnam visu viņa dzīves laikā. Un hroniska piesārņojuma gadījumos tādā tā kā Černobiļā, pat ja līmenis ir ļoti zems, tad ir uh, īstermiņa, vidētermiņa un ilgtermiņa ietekme uz bērniem. Jūs uh, analīze vienkārši nav koherenta. Un pēdējais par kontroli runājot. Tad, kad jūs sakat, ka ir visa uh, informācija pieejama. Bet tas ir neticami. Es skatos, ja ir uh, kāds nelaimes uh, gadījums, uh, tad uh, mēs redzējām, ka 20 gadus bija piesārņots uh, dzeramais ūdens ar urānī 20 gadu laikā, vai komisija to zināja, neviens to nezināja. Vēl uh, ar uh, rūpniecisku negadījumu. Arī neviens nezināja, ka ūdens ir piesāņots, bet ja ūdens tiek kontrolēts, dzeram, dzeramais ūdens, tad jākontrolē ir visi elementi, jo tad ir šī atsaucas norma, un es ceru, ka ar visiem kolēģiem mēs spēsim, nu, pirmkārt, vienbalsīgi pār, pārliecināt jūs, lai jūs mainītu juridisko bāzi, Un a, pēc tam ceru, ka mūs varēsim pārliecināt jūs, ka tas, ko jūs a, piedāvājat, nav pietiekami a, augstā līmenī, lai aizsargātu a, Eiropas pilsoņus. Paldies! Paldies, a, Mišela Rivasī. Ir plānots, ka par šo ziņojumu mēs diskutēsim 20. novembrī. Līdz tam brīdim var iesniegt grozījumus. Un, protams, ir jāmaina juridiskā bāze. Un ir nepieciešams jūri komitejas atzinums. Mums jāgaida šis atzinums. Tas ir paredzēts 23. janvārī, ka varēsim NV balsot. vai arī marta plenārsēdē. Tāds ir termiņš, kam to varēs plenārsēdē skatīt. Bet, nu, kā jau es teicu, tie ir tādas, tad, tādas aptuvenas vērtības. Sirsnīgs paldies! Paldies par diskusijām! Un tagad turpināsim ar piekto darba kārtības punktu šodienas darba kārtībā. Uh, pasākumiem, ar kuriem reglamentē cilvēkiem paredzētās zāļu cenas, pārredzamību un iekļaušanu publisko veselības apdrošināšanas sistēmu tvērumā. Atbildīgā referente NV komitejai ir Parvanovas kundze. Dod viņai vārdu. Lūdzu jums vārdu. Thank you, President. Uh... Paldies, priekšsādātāji. Vispirms vēlu Vēlos uh, augstu, paust atzinību komisijas priekšlikumam, uh, kas pamatojas uz uh, analīzi, kā zāles pieejams tirgu. Un Te ir arī ņemt vērā pašreizā situācija un ierobežojumi, jo īpaši finanšu jomā, kuriem atbilstīgi kompetentiem iestādēm jālēm par zāļu cenu noteikšanu kompensāciju. Pirms pievēršos manam ziņojumiem, gribu atgādināt, par ko ir šis priekšlikums un par ko tas nav, jo ir izskanējuši visādi mīti un klīst baumas. Ir paredzēts nacionāla līmenī, ir paredzēti noteikumi lai zāles iekļautu sabiedriskās apdrošinājuma sistēmās. Un te nav runa līdz ar to par to, kāda ir cena vai cik lielā līmenī ir kompetence. Tas paliek nacionālo kompetento iestāžu ziņā. Mēs nerunājam par medicīnas produktu cenu harmonizēšanu Eiropas līmenī, jo tas neatbilstu tirgus situācijai Eiropā, jo nav vienotā tirgus medicīnas jomā. Un arī medicīnas produktu drošība ir skarta citos tiesību aktos. Un runājot par cenām, mēs vienkārši pieskaramies ilgtermiņa, īstermiņa, oh, vidustermiņa, ilgtermiņa efektivitāti. Tātad mūsu uzdevums ir nodrošināt caurskatāmību un tiesisko um, pamatojamību nacionālajiem iestādēm. Un kā tirgu iekļaujas uh, ģeneriskie medicīnas produkti, kā tirgu iestājas jaunie medicīnas produkti. Un vēl šī tiesības, tiesību akta mērķis ir nodrošināt pieejamību visa veida ārstēšanas metodēm pacientiem. Te es gribētu norādīt, ka šis tiesība akts ir par labu pacientiem un nacionālajām varas iestādēm, nevis rūpniecības pārstāvjiem. Tātad pirmkārt ir caurskatāmības vairošana pieņemot lēmumu. Arī lēmumu pieņemot Eh, šis jautājums ir kāds 3., 9., 10., 13., 17., 21. un 7., eh, 38. grozīmē. Tas attiecas eh, uz zāļu cenu noteikšanu un um, kompensēšanu. Kompetentajām iestādēm 38. pantā ir paredzēta atbildība. Uh, izpaust informāciju par saviem ekspertiem. Mēs to esam vairāk kārt apsprieduši, ka ir uh, sabiedrības interesēs un saurskatāmības principu labad ir uh, jāsniedz informācija, bet lēmē iestāžu locekļu sārakstu un viņu interešu deklarācijām. 2. un 12. grozījumā ir paredzēts, ka šeit netiek šajā tiesība aktā skarta valsts iepirkuma, tāpēc, ka tie ir, uz tiem attiec citi tiesība akti. Te ir paredzēta elastība, taču nav, taču šis izņēmums situācija ir kompetento iestāžu ziņā, tas viņām sniedz papildu uh, laiku, lai vienotos ar uh, tirgus uh, dalībniekiem. Runājot par uh, veselības tehnoloģiju izvērtējumu, uz tiem attiec 4. un 14. grozījumies, augstu vērtēju šeit komisijas ierosinājumu par noteiktām dolējām um, laika termiņiem un dalību valstīs. Uh, Tas ir daļa no viņa lēmēju lēmumu pieņemšanas procesu. Un tas patiesībā atbilst tam darbam, kad tiks pieņemta pārobežu veselības aprūpes direktīva. Taču ir jāiekļauj veselības tehnoloģija izvērtējuma div, di, definīcija, lai nodrošinātu juridisko noteiktību un konsekvenci kad nacionālās varas iestādes īsteno šīs direktīvas noteikums, un mums nebūtu jābaidās izmantot veselības tehnoloģiju izvērtējumu, jo patiesībā nacionālā varas iestādēm ir pietiekoši daudz laika, lai īstenot savu darbu ne tikai tehniskā līmenī un administratīvā līmenī, bet arī uh, izvērtēt iespējami potenciālu īstenot. Uh, 6, 7, 8, 35, 36 un 37 grozījums attiecas uz Eiropas komisijas noteikumiem, lai aktualizētu uh, ietvarošo tiesību aktu atbilstoši 2009. gada pētījumam. Ir bijuši aizkavēšanās tās uh, dažās dalībvalstīs. valstīs Eh, ir bijuši pat vairāk par 700 dienām, tātad pār par diviem gadiem. 2009. gada farmaceitiskās nozares eh, pētījums saistīts ar eh, to, kad tiek sniegta atļauja laist produktu tirgu, un tas attiec uz 14. pāntu Runājot par 13. pāntu, esmu paredzējusi noskaidrot neizvērtēšanas klauzulu, kas paredz izvērtēt mārketinga datus. Tātad šeit tas netiks skars, jo uz to attiec cita tiesība. Cita tiesība. Tad ir grozījumi, kas attiecas ģeneriskiem medicīnas produktiem. Tas attiektos gan uz um, pacientiem, gan uz uh, valsts uh, apdrošināšanas sistēmām, nacionālām iestādēm ir jāparedz īpaši, pasa, īpaši iespēja izvērtēt, kā tiek kompensētas, uh, kompensēt šie līdzekļi, un te es ierosinātu nevis Formula 25 plus 20, uh, Formula 25 plus 25, nevis 15 plus 15. Tad ir vesela virkne grozījumu, kas paredz paildzināt uh, laika grafiku ģeneriskajiem, ģeneriskiem zālēm. Es uzskatu, ka termiņš ir jāpagarina, lai nodrošinātu attiecīgu šo noteikumu īstenošanu un lai nacionālajiem varas iestādēm būtu iespējams izmantot elastību un savu autonomo statusu, lai ievērotu šo direktoru. Es domāju, ka tiesisko um, aizsardzības līdzekļu izmantošanai pārkāpuma gadījumā ir jābūt saistāmā ar astoto pāntu Es ierosinu, lai tiktu svītrotas sankcijas nacionālajiem varas iestādēm. 16. pantā paredzētie, paredzētā iešana tālāk nekā komisijas noteiktie mērķi Vēl ir paredzēts sniegt um, š, um, izvērtējumu, kā šī direktīva tiek īstenot, tāpēc es aicinātu svītrot 16. pāntu, lai paust lielāku uzticēšanos dalību valstīm, nevis izvērst uh, kārtējo kontroli. Pateicos komisē, jo īpaši uzņēmē darbības ģenerāla direktorātam par ļoti labo sadarbību. Uh, Mm, sniedzot skaidrību par galvenajām nostājām attiecībā šo tiesību aktu. Gribu pateikties arī Kipras eh, prezidentūrai par ļoti labo sadarbību, īpaši sniedzot pareizos vēstījumus padomēji mm, un eh, izkliedējot eh, bailes viesošos mītus par šo tiesību aktu un pateicos arī sekretariātam. Vēlos tagad uzklausīt Ānu referents un kolēģis, ko viņi domā par šo priekšlikumu. Paldies! Vielen dank! Paldies! Paldies arī uh, sekretariātam, ko mēs dažkārt aizmirstam sastādāt ziņojumus un arī daudzos citos gadījumos. Es domāju, ka uh, tas ir pelnīti slavēt uh, sekretariātu. Tagad daudz partijas vārdā Kukovičs kundze. Paldies! Pārskatāmība ir ārkārtīgi svarīga. Pilsoņi mums uzticēsies balsoties uz pārskatāmību, un pilsoņi mums uz, uzticēsies mūsu institūcijām balsoties uz pārskatāmības principu. Es eh, tiešām vēlētos atbalstīt komisijas ziņojumu. Arī vēlos pateikties eh, referentam par izcilvēto darbu. Varu atbalstīt vairumu no priekšlikumiem, kas ir šajā eh, ziņojuma projektā. Tomēr man ir citi eh, mm, komentāri un ierosinājumi, kurus vēlos paust. Es paskaidrošu eh, dažus no šiem komentāriem. Attiecībā uz 15. apsvērumu komisijas priekšlikumā es gribētu uzsvērt to, cik svarīgi ir, lai dalībvalstīm būtu kompetence, kāda ir nepieciešama, lai pieprasītu informāciju attiecībā uz um, status, kāds ir medicīnas produktiem vai arī intelektuālajām tiesībām. Es esmu droša, eh, ka eh, š, attiecībā uz šo ziņojumu būtu jāmaina termins bioekvivalents tu, uz eh, biolīdzīgs, biosimilar, un es vēlētos pievērst uzmanību uh, sakām, kādas uh, var būt pacientam šai sakarā. Mums visiem par to vajadzētu domāt. Un es arī vēlētos atbalstīt referenta priekšlikumu, padarīt eh, informācijas sniegšanas uh, procedūras un lēmumu pieņemšanu pārskatāmāku, lai tā būtu pieejamāka sabiedrībai. Tomēr man joprojām ir arī jāuzsver tas, ka man ir bāžas attiecībā uh, uz 15b apsvērumu un 9. pāntu Es neuzskatu, ka ekspertu vārdi būtu jāpublicē un ka tie būtu jādara atklāti sabiedrībai. Kādā, um, kādā ziņā tas būtu labi ekspertiem mums pašiem sev ir jāuzdod šis jautājums. Manuprāt, tas nav pieņemam rīkoties šādi. Un tad vēl mēs nevaram sniegt uh, visu ne, mm, informāciju, kas tiek pieprasīta, tāpēc, ka mums ir arī jādomā par Eiropas uh, uh, sacensību savā starpā. Un es novērtēju uh, referentes uh, vēl, vēlmi uh, pagarināt uh, laika grafiku un citu dažu no pantiem, un es ierosinu, ka varētu būt ļoti noderīgi vienkāršot un unificēt laika grafikus ar Eh, citām zālēm, un es to esmu vairākos grozījumos ierosinājusi. Un, lai garantētu lielāku pieejamību un vienādu pieejamību visām uh, zālēm, visiem Eiropas Savienības pilsoņiem attiecībā uz valsts izmēru, tas arī ir ļoti svarīgi. Un asērumā es eh, pieminēšu arī to, cik ievainojams ir mazais tirgus un uh, cik ļoti nepieciešams, lai visas uh, z, z, z, Pasaules veselības organizācijas sarakstā noteiktās zāles būtu pieejams, un es tiešām vēlos jums pateikties par lielisko darbu, kas ir veikts. Paldies par eh, komisijas sniegtajiem skaidrojumiem un arī referente. Eh, ļoti labi sastādājās komandā, strādājot pie šīs direktīvas. Ceru, ka šādā veidā virzīsimies uz priekšu arī nākotnē. Paldies! Paldies! Nākošā runātāja Šilders kundze, sociāldemokrāti. Uh, thank you, Chair. Paldies! Vēlos pateikties referentēji un komisijai un sekretariātam par to, ka viņi nodarbojās ar šo jautājumu, šo tiesību aktu. Ir eh, ļoti sarežģīta līdzsvarošana starp eh, dalībvalstu eh, tiesībām organizēt tad, savu veselības sistēmu un to, kāda ir pilnā vērtība, kāda Eiropas Savienība var sniegt šajā jomā pacientu interesēs un veselībā. Un visi var piekrist tam, ka mums ir nepieciešama laicīga piekļuve ļoti efektīvām zālēm. Un nevar būt tā, ka kādam pacientam tiek liekta piekļuve šādām zālēm izmaksu dēļ, un jaunā direktīva ir jāatbalsta, ja tā uzlabos lēmumu pieņemšanas procesu kā arī zāļu uh, atmaksu un garantēs uh, to pie, pievienotās vērtības veiksmīgu realizāciju. Dažās dalībvalstīs uh, lēmumi par cenām arī tiek novēloti, un tas šodien nevar būt attaisnojami. Un tas var radīt nepieņemamas atšķirības Eiropas Savienības ietvaros, un jaunajai direktīvai vajadzētu mērķēt uz to, lai, šādas, nelīdzsvari, lai šāda nelīdzsvarotība veselības ziņā tiktu novērsta. Tad mums arī jārespektē Nacionālo veselības iestāžu vēlmi pašiem organizēt savus veselības aprūpas sistēmas. Un ir jāņem vērā, protams, arī sarežģītais ekonomiskais konteksts, kādā tā šodien darbojās. Eh, par spīti eh, tās nosaukumam pašreizējā direktīva eh, šīs cenas, kādas ir Eiropā, nepadara pārskatāmas. Un nosaukumainība ap šīm te cenām, kā arī cenu noteikšanas procesa, ierobežo mūsu iespējas salīdzināt cenas. Piemēram, Irijā, manā valstī, Īrijā ir valsts ma maksāta visaugstākā e, cena par vairākiem medikamentiem pēdējo desmitgažu laikā. Vēlos norādīt arī to, ka e, dažas e, no, no dažām šīm zālēm mēs maksājām par vairāk nekā 50% vairāk nekā apvienotās karalistas pilšana. Tas tiešām nav pieņemami. Un nezinot to, ko maksā citi dalībvalstis, nevar vest sarunas par zemāko cenu. Un informētas eh, sarunas var būt lepatīvs veids, eh, kā garantēt izmaksas par zālēm un zēku caškatāmību un informācijas apmaiņa ir ļoti svarīgi, lai eh, iegūtu godīgu piekļuvi zālēm visā Eiropā. Un mums vajadzētu mēģināt atbalstīt pašreizējo Eiropa databāzi, kur izmanto daudz dalībvalsts cenu salīdzināšanai. Un cita veida, kā veicināt pārskatāmību, ir eh, jāizskata eh, komisija. Un direktīvas eh, pārskats ir domāts tam, lai veicinātu ģenerisko zāļu ienākšanu tirgū. Un mums arī vajadzētu atbalstīt atšķirīgās laiku grafikus, lai zinātu, kādas tehnoloģijas izmanto dalībvalsts. Tomēr laika grafiki var arī nebūt realistiski visām dalībvalstīm, piemēram, konsultāciju procesa Nīderlandai Un eh, par šo jautājumu ir vēl tālāk jādomā. Es atbalstu eh, referentu eh, tādā ziņā, ka ir jāuzliek sodi dalībvalstīm, kuras neievēro termiņus. Un es arī varu atbalstīt komisijas priekšlikumu par saist, saikni un ka varbūt papildus pasākumu saistībā ar pārskatāmību dalībvalstīs. Un es tiešām ceru, ka mums izdosies laba sadarbība ar visiem iesaistītajiem. Paldies nākošā runātāja Mišela Rivasī. Paldies priekšstādātāja kungs un paldies mūsu kolēģei par Vānavai. Darba normas, par kurām viņi saskars runāja par šo direktīvu, ir daži punkti, kas ir ļoti problemātiski par caurskatāmību un par cenu noteikšanu zālēm. Šis komisijas priekšlikums um, ātri skar pacientus. Bet, nu, um, ja mēs paskatāmies tā ciešāk, tad tā ir konkurētspējas loģika, un tas nāk par sliktu um, sabiedrības veselībai. Par ko mēs runājam? 13. paragrāfs. 13. paragrāfs ir ļoti problemātisks, jo. Uh, uh, samazinot šos uh, termiņus un uh, cenas jauniem uh, medikamentiem, tas vājinās novērtējumu kvalitāti un arī, uh, piemēram, ja uh, medikaments jau ir dalība valsts tirgu, tad dalība valstīm nav uh, iespējas to vēlreiz uh, izvērtēt. Un par Vānavas kundze uz to norādīja, bet nu, tas nav pieļaujami. Otrais. Man liekas, ka uh, komisija dodas pārāk tālu un paredz neproporcionālas uh, sodus, ja netiek ievēroti termiņi dalībvalstīs, un tas nav samērots. Un citi runātāji arī teica, ka labāk jāsaskaņo dažādās lietas, jo dalību valstīm tām piekrīt ļoti strikti noteikumi, nu, piemēram, arī sarbojoties ar dažādām firmām, un uh, cenu atlīdzinājumu, uh, tāpat arī uh, cenu iesaldēšanas gadījumā, un tajā pašā laikā farmaceitiskās firmas katrā gadījumā var pieprasīt cenu pieaugumu, un tas nav sabalansēti. Tātad par cenas noteikšanu es domāju, ka varbūt, ka vajadzētu likt vēl klāt sekojošo. Cena un medikamentu kompensācija jābūt savienotāji ar. A, zaļu pievienoto vērtību. Jūs zināt, ka Francijā, piemēram, domā arī par to, ka vairāk a, tiks at, uh, kompensēti medikamenti, ja to pievienotā vērtība terapeitiskā izpratnē būs lielāka. Par skaidrojumu. Vai par Vanos kundze domā, ka šis uh, dokumentu kopums uh, sasniegs uh, uzlabojumu? Padomē daudz ir pret. Nu, tas ir tāpat kā par pacientu informēšanas direktīvu, vai visu mūsu uh, enerģiju tam ir jāvēlta, un es arī varētu to darīt, lai pilnībā izmainītu šo direktīvu, jo nu, tāda, kāda tā ir, tā nav akceptējama. Es uzdod tev jautājumu, kādas ir iespējas veiksmīgi strādāt, lai tā tiešām caurskatāmības sasniegtu 13., 16., 8. pants. Nu, tie nav akceptējami to um, sākotnējā formulējumā. Es uzdodu šo jautājumu, jo Protams, ka mēs varam milzīgu darbu ielikt šajā direktīvā, bet padomu to noraidīs. Nu, vai tiešām ir vērts pilnīgi visus spēkus tam veltīt? Paldies. Nākošais runātājs Kristofs Jelners. Thank you very much, Mr. President. Paldies, Rišnēkungs. Pirmkārt, es uzskatu, ka vairums no tā, ko teica Parnavs kundze, ir kas tāds, ar ko esam pilnībā var pievienoties. Un, protams, ir sarežģīti risināt jautājumu par pārskatāmību attiecībā uz eh, cenām, un tajā pašā laikā, tā kā mēs necenšamies regulēt eh, cenu atmaksas līmeņus. Un man ļoti nepatīk, kad eh, kolēģi uh, saka to, ko es teikšu, ka mums ir sistēma. Un šādā kontekstā Zviedrijā Arī mums ir sistēma. Es, es to izmantošu kā piemēru tam, ka arī labi nodomi atklāt sakot var visu sabojāt. Un tā var būt kā nepārdomāta seka. Un mans vienīgās bažas šobrīd būtu par to, kā šajā kontekstā prasība attiecībā uz laika grafiku, uz termiņiem, kā tas var ietekmēt eh, pastāvošo eh, cenu atmaksas sistēmu. Piemēram, eh, manā valstī ir šī tā ģeneriskā sistēma, kura balstās uz ikmēneša cenu salīdzināšanu starp uzņēmumiem un uzņēmums, kurš uzvar un piedāvā viszemāko cenu. Tas ir mēneša labākais ģenerisko zāļu tirgotājs uzņēmējs. Un šai uzņēmumam mm, ir, e, e, ir, ir e, jāpiegādā zāles visām aptiekām visā, visā valstī. Un tāds ir ieguvums no tā, ka tiek uzvarēts šajā cenu konkursā. Nesmu dzirdējis, nu, ka kāds kritizētu. Arī tātad pētnieki ne, to nekritizē, neviens to nekritizē. Komisija nekad par to nav strīdējusies, tāpēc, ka šī sistēma ir pilnībā pārskatāma. Un mazā valstī, e, kā e, Zviedrija, tā katru gadu iet, tiek ietaupīta 700 miljoni eiro, izmantojot šādu sistēmu. Tomēr e, šiem te ģenēriskajām zālēm ir vairāk, ir tikai 15 mēnešu vairāk, 15 dienu vairāk, un tur būtu neiespējami sarīkot šādu konkursu. Protams, ja būtu 20, 25 dienas papildus, tas to visu padarītu vieglāk, tomēr nebūtu iespējams visām aptiekām piegādāt zāles tik īsā laika posmā. Un līdz ar to es uzskatu, ka kaut arī mums varbūt ir iespējami vajadzīgi šāda laika grafika, lai garantētu to, ka ir pārskatāmība. Mēs to nevaram padarīt eh, tik stingru, ka tas liek šķēršus dalībvalstīm valstīm juridiski pareizi um, organizēt kaut ko savā valstī, kurš jau ir pārskatāms. Un līdz ar to es uzskatu, ka konkrētā problēma. Mēs eh, par to runāsim vairāk pārnos kundze. Bet, iespējams, citās lielvalstīs ir vēl šādi piemēri, kad mēs vēlmi radīt lielāku pārskatāmību, var apturēt lietas, likt šķēršus lietām, eh, kuras nevajadzētu eh, apturēt, un tādas lietas, kas arī ir dalībvalsts pārziņā. Atvainojiet, ka eh, tik nacionālisti izteicos tomēr. Tas bija tāds kā piemērs. Es domāju, ka šāda ieteikuma arī var būt šā regulē. Paldies! Nu, tāda ir šī sistēma dažkārt Eiropas parlamentā. Tagad go ēnu referente Suzas kundze. Obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de uh, me congratular com o facto. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu priecīga par to, Referente ir iekļāvusi arī ret, zāles retām slimībām, jo direktīvas priekšlikumā šīs zāles netika iekļautas. Man šķiet, ka šis ir svarīgs pasākums, un tas ir ļaus novērst zināms trūkums tiesību aktos. Mums nemaz nav laika, līdz ar to vēlos uz, uzdot tikai trīs īsus jautājumus. Pirmkārt, tas fakts, ka ziņojums ierobežo uh, nolīgums. Šiet, manā skatījumā, vienkārši tos izslēdz no direktīvas. Un līdz ar to direktīva uh, neko jaunu nepienes uh, finanšu lēmumus. Kas notiek por Portugālē pat labāk? Daudzas zāles ir eh, autorizētas slimnīcās, taču man tad rodas jautājums, vai nevajadzētu noteikt papildu termiņu, kur laikā ir jāpanāk vienošanās. Otrs jautājums no manas puses ir ģeneriskās zāles. Un eh, pagarinājums no 14 līdz 15 dienām un līdz 35 dienām atmaksā. Referents at, apgalvo, referenta apgalvo, ka tas nāks par labu patērētājiem un valsts apdrošināšanas sistēmām. Es gribētu, lai jūs man labāk paskaidrojat, uz kā pamatoja šāds lēmums, vai tiešām no tā būs kādi ieguvumi. Uh, vai būs ieguvumi no tā dalībvalstu nacionālajām iestādām. Par kādu nacionālu iestādu referents kundze jūs īstrunājat? Un tālāk it kā paturpinot otro jautājumu. Vai šie atskaites produkti varētu tikt attiecināti, vai šāds termiņš varētu attiecināt arī uz atskaites cenu, vai nevarētu uh, šādu procedūru paredzēt ģeneri, uz ģeneriskiem zālēm, kā to ierosina uh, ziņojums par farmaceitiskajiem līdzekļiem. Tas ļaut izvairīties no procesa, kas izraisītu aizkavēšanos. Nu, tad šādi ir mani jautājumi pirmajā viedokļa apmaiņā, šādi ir mani jautājumi, ko vēlos uzdot un rast atbildes. Paldies. Tagad uh, nākošais runātājs uh, būs uh, Bankīkungs. Oh, Paldies, darbie kolēģi! No sākuma vēlētos pateikties referentei par veikto darbu, tāpēc, ka viņa ir nākusi klajā ar izcilziņojumu. Un mēs varam piekrist vērvam no punktiem šajā priekšlikumā. Parnova asoņ, miserint. Eh, eh, tas, ko viņa teica savā ievadrunā, bija ļoti svarīgi, un mēs tiešām cenšamies eh, būt draudzīgi pacientiem, nevis ražotājiem, un līdz ar to priekšlikumi ir šādi. Mēs pārstāvam uh, Eiropas Savienības pilsoņus, to skaitā arī Ungārijas pilsoņus. Un uh, es vēlos atbalstīt šo ideju. Parnovas kundze ir ierosinājusi gruz, grozījums, un es domāju, ka šie laika grafiki nevienmēr uh, dod ieguldījumu, lai uh, uzlabotu uh, pārskatāmību un lai tiktu uzlabots, uh, uzlabots uh, ģenerisko uh, zāļu mārketings. Manuprāt, mūsu uh, galvenais uzdevums ir garantēt pārskatāmību un efektivitāti šajā jomā, un tāpēc es domāju, ka 15 dienas, uh, kuras ierosināja komisija, ir pārāk īsts laika posms. Un es tiešām ceru, ka 25 plus 25 dienas, kuras ierosināja Parnos kundze, ka šis ierosinājums būs elastīgāks praksē. Ir vēl kāda lieta, kas eh, liekas svarīga, mūsuprāt, tas būtu tas, eh, ka Eiropas komisija nāca klājā ar priekšlikumu, kurš patiesībā ir solis atpakaļ saistībā ar uh, cenu pārskatāmību. Kā kā tā. Dalībvalstīm vienmēr nācās sniegt informāciju par cenām, par cenu noteikšanu komisijai. Bija Eiro repīdē programma, kurā 18 eh, dalībvalsts piedalījās. Arī Ungārija piedalījās šajā programmā. Un mēs uh, tur piedalījāmies vairāk nekā citi. Komisija finansēja 90% no šīs pro, programmas izmaksām. Ungārijas uh, valsts uh, iestāde uh, um, maksāja 8,5% un Austrijas uh, iestāde maksāja. 1,5% uh, šajā programmā. Es domāju, ka šī programma bija izcila, un tas tiešām bija ļoti labi, tāpēc, ka katra dalībvalsts varēja gūt piekļuvu informācijai par cenām, par zāļu cenām, kuras uh, tiek laistas tirgū citās valstīs, un tādā veidā var salīdzināt cenas un var pieprasīt uh, zāļu uzņēmumiem balsoties uz šo informāciju, mm, paskaidrojums. Un gal galā tas nāk par labu patērētājiem, tāpēc, ka viņi var gūt pieeju uh, tādām pašām zālēm uh, tikai par zemāku cenu. Un vēl viena lieta, kas ir svarīga šajā sakarā, šis ir labs priekšlikums, un mēs to atbalstām. Parunās kundze. 16. pāns, šī pāns cītrošana tātad. Manuprāt, šis pants tik tiešām ir liekas, tas vēl vajadzīgs. Es eh, neuzskatu, ka tas mūs eh, vestu uz priekšu, un līdz ar to, manuprāt, būtu prātīgi to svītrot. Vai arī paturēt 18. panta otro daļu, manuprāt, ar to varētu atrisināt mūsu problēmas. To, ko komisija vēlējās atrisināt, es eh, domāju, ka E, ja mēs paturētu 16. pāntu, mēs pārāk daudz regulētu šo aspektu. Un es domāju, ka šie ierosinājumi nāk par labu Eiropas un Ungārijas pilsoņiem. Paldies! Ir pāris kundze. Jā, paldies! Paldies arī es izteikšu a, apsveikumu vārdus par Vānos kundzei, mūsu referentei. Viņa ir paveikusi ļoti labu darbu un a, arī atzinīgi vērtēja, ka a, sākumā ir pat uh, ietverts šī atsauce uz uh, juridiskiem jautājumiem un uh, atbalsta trīs punktus. Man liekas, ka tie ir nozīmīgi. Nu, pirmkārt, uh, svītrot uh, mehānismu sankcijām par termiņu neievērošanu, astotais pants, un arī uh, cik tā tas ir atbilstīgs subsidiritātes un samērīguma principiem. Tāpat arī birokrātiskais sloks un arī uh, uh, finanšu pārskatu veselības aizsardzībā. Atbalstu uh, pantu par uh, caurskatāmību un uh, interešu konfliktiem. Un tagad par ģeneriskajām zālēm. Uh, tas ir nozīmīgi gan pacientiem, gan arī. Uh, um, valstīm. Man liekas, 15 dienas plus 15 dienas termiņi, uh, ko piedāvā komisija, ir pārāk īsi. Un sarunu vēršanai, manuprāt, uh, ir pareizi, lai mēs tiktu diskutētu par ilgākiem termiņiem. Turpināšu arī Vasīkundas teikto. Es domāju, ka šie termiņi ir pārāk īsi. 120 dienas, ko piedāvā komisija, tas nav uh, akceptējams un arī nav akceptējams valstīs. Tātad tehnoloģiskie uh, procesi ir pietiekami sarežģīti un dalību valstīm ir jābūt iespējai izvērtēt uh, atmaksas termiņus. Un domāju, ka komisijas priekšlikums ir uh, nesabalansēts un padomē to neapstiprinās. Tādēļ arī mans jautājums par Vānovas kundzei par stratēģiju, kādu mēs varētu piemērot, lai mūsu komisija varētu, komiteja varētu labi strādāt un, protams, ka vēlamies, lai um, šo mm, tekstu pieņemtu, lai to apstiprinātu padomē un lai mēs varētu virzēties tajā virzienā, kurā vēlamies atbalstot referenti. Paldies! Vielen Dank, Frau Lepāšu. Paldies, Lepāšas kundzei. Un tagad vārds komisijas pārstāvjiem lūdzu. Thank you very much, Mr. Chairman. And uh, first of all, the Commission would like... Lielas paldies priekšsēdētājiem. Vispirms komisija vēlas paust atzinību referentē par uh, viņas ļoti skaidro priekšlikuma izklāstu un paldies, ka viņa atbalsta uh, šī priekšlikuma mērķus un domgāju. Šī direktīva ir jau novecojusi, tā jau ir 22 gadus veca, tā ir jāmodernizē, tirgus ir mainījies, nacionālās prakses ir mainījušās, un, protams, ka arī ir tas jātaino. Šeit ir trīs galvenie apsvērumi. Pirmais apsvērums, kāpēc tas jādara, ir lai padarītu Eiropas ražotājs konkrēt spējīgākus administratīvo procedūru ziņā. Otkārt, arī tas ir ļoti svarīgi, patērētai jābūt vienkāršotai, ātrai piekļuvai zālēm, un treškārt ir jānodrošina budžeta ietaupījumi krīzes un taupības apstākļos. Tātad visi šie trīs mērķi ir eh, panāka modernizējot šo direktīvu, kas no tehniskā viedokļa ir visnotaļ sarežģīta, to mēs atzīstam, arī no politiskā viedokļa. Šī direktīva ir jāuzskata par tādu, kas ievēro subsidiaritātes principu, jo 1989. gada direktīva tikai parāds iekļaut procedurālus noteikumus. Mēs nemēģinam harmonizēt cenas un eh, zāļu kompensāciju nacionāla līmenī. Mēs tikai mēģinam pielāgot mūsu Eiropas instrumentu jaunajai situācijai. Varbūt es varētu pievērsties trijiem punktiem, kas šeit izskanēja šo ļoti interesanto debašu laikā. Komisija vēlētos izvairīties no procedūru dublēšanās tā jau atainojas cenu noteikšana. Mēs negribam izvairīties no tā, ka dalība valstis izvērtē iepriekš pieejamos datus. Mēs vienkārši nevēlamies dublēt to pašu izvērtēšanu, kas jau agrāk tika paredzēta. Otkārt, mēs nevēlamies iejaukties intelektuālās aizsardzības tiesību jautājumos procedūras gaitā dažas, daži uzņēmumi līdz ar to aizkavē ģenerisko zāļu iekļūšanu tirgu, kas citādi šīs zāles būtu pieejams pacientiem. Un tālāk mēs vēlamies, lai piekļuve būtu labāka Un līdz ar to dažās valstīs ieguvumi būtu ļoti nozīmīgi. Par to liecina mūsu ietekmes novērtējums. Tātad tas nāktu tikai par labu nacionālajiem budžetiem. Vēlreiz eh, gribam pateikties eh, arī dažādiem runātājiem, kas šeit izteicās. Mēs vēlamies panākt atklātu dialogu un debatas kopā ar padomi, un mēs domājam, ka daudzi šeit izskanējušās idejas no referents puses arī pauž dalībvalstu bažas, kuras esam gatavi pilnīgi ņemt vērā. Tātad liels paldies! Un gribu arī izteikt pateicību Kipras prezidentūrai, kas ļoti intensīvi strādā pie šī komisijas priekšlikuma. Paldies! Paldies! Un noslēgumā vārds referentē. Thank you, President. Lielas paldies, priekšstādātāji. Paldies ēnu referentiem un visiem kolēģiem, kas uh, pauda savu nostāju par šo tehniski un politiski sarežģīto jautājumu. Ir bijuši daudz strīdīgi jautājumi. Mums bija jānoskaidro darba dalību valstīm šie jautājumi sākšu ar politisko uh, konteksts un kāda varētu būt šī tiesība aktu nākotne, jautājums, ko uzdeva Rivasī kundze. Es varētu sacīt, ka sākuma punkts bija pilnīgs sasaluma periods, ja tā varētu sacīt. Tā bija ne, nevēlēšanās darboties dēļ. Es mēģināju to pavērt un mainīt situāciju, un patiesībā komisijas sākotnē priekšlikumā daudz ko mainīja. Jo es uzskatu, šajos ļoti sarežģītajos laikos ir būtiski nepakļaut dalībvalsts tālākam spiedienam un finansiālai nedrošībai. Tomēr galvenais mērķis ir nevis sarežģīt nacionālo iestāžu dzīvi vai novest to uz bankrotu robežu, bet panākt lielāku pārskatāmību, noteiktību un pār paredzamību un nodrošināt labāku piekļuvi pacientiem, lai viņi varētu izmantot jaunas zāles vai finansiāli izdevīgas zāles un izvērtējot nozars izvērtējumu 2009. gadā un secinājums un uh, apliecības, kas izriet no tā, ir nav nekā šau par to, ka jāmaina šīs tiesība apsne ne tikai tāpēc, ka tas ir 22 gadus vecs, bet arī tāpēc, ka dalībvalsts un nacionāls varas iestādes izjūt spiedienu. Ir tikuši izmantots dažs nepārskatāms prakses, pilnīgi piekrīt Fjellneru kungam. Proti, jāņem vērā nacionālā situācija, situācija dalībvalstī, un esmu gatava to apspriest ar šo kolēģi, ar citiem kolēģiem, nēnu referentiem, lai rastu labāko risinājumu, aizsargājot nacionālās varas iestādes no nepamatotā spiediena. Taču mums ir arī e, jāaizsargā pacienti no nepapamt, ne, nepamatots aiz, aizkavēšanās. Es esmu pārliecināta, ka šādu palāts mēs varam uh, Uh, iegūt uh, biolīdzība un bioekvivalenēnce. Biolīdzība skar uh, līdzīgus produktus, kam arī ir atļauja tikt pārdotiem. Un runājot par atļaujas piešķirušo iestādi, komisija jau sacīta, sacīja, ka pēt, nozars pētījums li, ne, nepārprotam liecina par to, ka ir bijuši pārkāpumi vai zināmas aizdomas par to, ka tik pārkāptas intelektuālās tiesības, un no tā turpmāk būtu jāizvērās. Runājot par informācijas pieejamību, es uh, mēģinu piešķirt pilnīgu elastību dalībvalstīm, taču attiecībā uz ekspertiem un pārskatāmību. Pēc visām šīm debatēm es domāju, ja Eiropas tautas partija vēlas Eh, arī turpmāk iestāties par to, ka situācija tiek atrasināta ar aizslēgtām durvīm, tad te būtu tomēr jāsniedz zinām argumenti, ņemot vērā, eh, ka ir bijušas bāžas eh, budžeta izpildes pieņemšanas procesā attiecībā uz četrām aģentūrām. Tad mums būtu jāiestājas par to, lai uh, tik nodrošinātu lielāku pāredzamību un ekspertu deklarāciju publiskošanu. Un tad runājot par pievienoto vērtību. Es domāju, ņemot vērā to, ka nacionālās sistēmas ir atšķirīgas, ir tikai viens veids, kā nodrošināt tiesiskumu un balansu. Tātad, tad, kad tiek izmantots eh, veselības tehnoloģija izvērtējums. Taču jānodrošina te labāka skaidrība un saskaņotība. Runājot par atsauces cenu. Labums no tā, ka te tiks iekļauts arī ģeneriskās zāles, man rodas bažas, eh, vis, kāpēc vispār te kaut kas būtu jāpierāda. Man šķiet, ka nav nekāds šaubu par to, ka ģenerisko zāļu pieejamība tikai samazina cenas, un līdz ar to zāļu pieejamība pacientiem vairojas. Mēs ņemam vērā tā nacionālo kompetenci, mēs ievērojam juridisko pamatu, harmonizējot un atskaites cena, atsauc cena, parasti tiek ievērota noteikti nacionāla līmenī, un tātad tā ir nacionālās iestādes pārziņā. Visumā var sacīt, ceru, ka būs iespējams efektīvi sadarboties ar kolēģiem, jo īpaši ēnu referentiem, lai virzītu šo lietu tālāk uz priekšu, jo tas nāk par labu visiem. Tā kā ir daudz dalībvalstu, kuras nevēlas sniegt savu ieguldījumu šai ziņā, mums ir jāatbalsta Kipras prezidentūra tās centienos sniegt paskaidrojums un pārliecināt dalību valstis, ka vienīgais, ko darām, ir cenšamies tām palīdzēt un izvairīties no neskaidrām, nesabalansētām praksēm. Liels paldies un ceru, ka būs iespējas sadarboties. Paldies referentē. Un grozījuma iesniegšanas termiņš ir 19. oktobris, pulksten 12. dienā. un 29. novembrī būs debats par grozījumiem, un 18. decembrī mēs balsosim par šo priekšlikumu komitejā. Nav gluži skaidrs, kad šis jautājums nonāks plenāru sēdē. Paldies tiem, kas, deba, kas sniedz savu ieguldījumu debatēs. Paldies par jūsu nopietno darbu. Un tagad Sestais darba kārtības punkts - Eiropas Savienības pievienošanās protokolam par vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu, ko izraisa kontinentālā šelfa, jūras gultnes un tās zīļu izpēta un izmantošana. Man eh, ir ziņos, ka referenti un arī ānu referenti nevar būt klāt šajās diskusijās. Zwei sind heute da, Tatarella. Ah, tomēr divi ānu referenti ir klāts. Priekšsēdētājs. Līdz ar to došu vārdu šiem ēnu referentiem. Es nedomāju, ka Rosbakas kundzi referenti kāds var aizstāt no savas grupas. Tad vārds Tartarēlas kungam. Paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties mūsu kolēģei par tā ziņojumu. Es ceru, ka parlaments apstiprinās mūsu pievienošanos šim protokolam. Šī ratifikācija ir nedaudz aizkavējusies Tas ir tikai pirmais solis, lai uh, uh, izkustinātu tuvināšanās procesu ar citām valstīm vidusjūras uh, reģionā. Un tā ir daļa no Mare Nostrum projekta. 2010. gada katastrofa Meksikas līdzī, no, līdzī liecina par to, ka naftas ieguve nav Eh, tāds nevainīgs process, tas ir riskants process, īpaši tad, kad tas notiek dziļi jūras gultnē. Un ja kas tāds, kāds notika Meksikas līcī notikt vidusjūrā, tad uh, sekas būtu vēl smagākas, jo ekosistēma ir ļoti jūtīga šajā jomā un, un ciest arī zivsaimniecība un turisms. Tātad vidusjūra ir vienreizēja dabas ekosistēma, un tās labklājība ir atkarīga no, nac, no dabas resursu aizsardzības un turistu aktivitātēm. Pat labam mēs cīnāmies par to, lai tiktu uh, liektas naftas ieguves darbības Adrijas jūrā, kaut arī uh, certifikāti tām jau tika piešķirt no valsts puses. Protokola ratifikācija atbalsta un papildina piedāvāto Eiropas Savienības tiesību aktu kopumu. Vakar parlamentā notika balsojums par mm, gāzes ieguves eh, standartiem, kad gāze tiek iegūta atklātā jūrā. Tur ir paredzēti ārkārtas situācija pārvaldības plāni un eh, tiek stiprināta riska izvērtēšana. Un, Diemžēl mūsu kolēģi Rūpniecības komitejā izvēlējās direktīvas pieju nevis regulu. Regula būtu ātrāks risinājums. Man šķiet, ka mums līdz ar to ir jā, jāiesaist par konvenciju. Mums ir jāsniedz atļaujas tikai tādiem operatoriem, kā arī finanšu un tehniskās iespējas nodrošināt, ka viņu darbība nekaitēs videi. Tas iekļauj riska izvērtējumu, ārkārtas situācijas risināšanas plānu vēl pirms vispār, ja kāda darba tiek veikta, un te liela nozīme ir nacionāla varas iestādēm, jo tās īstenos drošības pārbaudi. Mums ir jādara vairāk, un ceru, ka Eiropas Savienība būs līderis uh, jūras vīdes aizsardzība un darīs visu, kas ir tās uh, varā, lai aizsargātu vīdes jūru. Paldies, Tatarēlis kungs! Un, un tagad uh, liberāļu vārdā ēnu uh, referents Kilakākis kungs. Priekšstādāja kungs, šis protokols uh, nav jaunums, taču tas iekļauj Lisabonas uh, dokumentu. Mums turisms vidusjūras reģionā ir ļoti svarīgs, un arī jūras aizsardzība ir ļoti svarīga. Te nav runa tikai par aizsardzību no mūsu darbības, bet tas varētu attiekties, piemēram, uz Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tātad mums jāaizsargā vidusjūra ne tikai ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, bet eh, vidus jau var aizsargāt arī ar eh, starptautiskiem protokoliem. Šis protokols ļauj mums panākt, lai visas vidusjūras valstis piemērot līdzīgs standarts. Šis protokols, ja to parakstīs visi, nodrošinās minimālas standartus vides ievērošanā. Uh, un tas uzskatāms par svarīgu darbību mūsu ārlietās. Tāpēc es atbalstu šo priekšlikumu un ceru, ka komisija labi izmantos mūsu balsojumu. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Lepāžas kundze vēlas izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, izteikšos īsi. Atbalstu iepriekš izskanējošo informāciju, šis ir vecs protokols, Eh, viņam ir, tam ir pamats eh, eksistēt. To jau ir ratificējusi Albānija, Tunisija, Maroka, Kipra, Sīrija un citas valstis. Mums ir arī, protams, svarīgi šo protokolu parakstīt, kaut arī, protams, tas nav uh, augstākās raudzes protokols. Šis protokols ir. Uh, jā, jātiecina arī uz offshore platformām. Mm, te arī izskanēja informācija par to, cik bīstams šādas katastrofas būtu vidusjūrā. Līdz ar to mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai nodrošinātu mūsu jūru izmantošanas drošumu. Protams, ka šis protokols ir jāparaksta, kaut arī mēs nedrīkstam būt naivi un uzskatīt, ka tas atrisinās visas problēmas. Mēs šīs tie komisijas. Es saku priekšsēdētājs. Un tagad vairs komisijā, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāj kungs. No komisijas puses mēs vēlētos pateikties parlamentam par eh, veikto darbu pie šī dokumenta. Mēs to pilnībā atbalstām. Es vēlētos atbalstot eh, to, ko teica iepriekšējie runātāji, tādā ziņā, ka ir eh, ļoti svarīgi un steidzami svarīgi ratificēt šo protokolu no Eiropas Savienības puses. Ne tikai tāpēc, ka tas būs papildus instruments, lai aizsargātu vidusjūru no naftas, ehm, naftas ieguves ehm, nelēmas gadījumiem un piekrastes aktivitātēm, bet arī tāpēc, ka tas būtu politisks veistījums mūsu partneriem dienvidos, eh, palielināt mūsu pūliņus, lai aizsargātu uh, vidusjūru no piekrastes aktivitātēm. Paldies! Dank, damit sind wir... Paldies! Līdz ar to esam eh, beiguši rīta sadaļu. par eh, grozījumiem būs jābalso šajā pēcpusdienā. Kā arī nākamajā plenārsnē novembrī. Lai jums ir jauks pusdienas un māciet atpakaļ, labi atpūtušies, sāksim darbu pulksten trijos ar balsošanu.